Good morning, everybody. Welcome to our session of today. Um, you all received uh, the agenda, and if there are no remarks. Jā, mēs esam saņēmuši darba kārtību. Labdien, kolēģi, un nav nekādu piezīmju par to. Un daži paziņojumi, kā jūs visi zināt, šī sanāksme tiek uh, pārraidīta, un uh, ir arī 96. numura newsletters, un arī jūs atradīsiet sanāksmes dokumentos piezīmes par uh, IMCO komisijas par Ķīnu, Šanhājas un uh, vizītēm. 19. jūlijā delegācijā bija seši uh, deputāti no mūsu komitejas un uh, Birgit Kolina Langene, Otmārs Karas un Nikolā Dantī un Marko Zulo bija. Un uh, galvenie jautājumi šajā misijā bija Eiropas Savienības Ķīnas muitas sadarbība, bet arī preču paketes uh, un uh, produktu drošība un uh, cīņa pret uh, krāpniecību, e-komerciju un tāpat arī iespējas un problēmas saistībā ar uh, mākslīgā eh, intelektu mm, lietošanu. Eh, šis protokols ir pieejams arī angļu valodā, un citas valodu versijas būs pieejamas drīz. Jūs tāpat arī saņēmāt uh, mūsu septembra sanāksmes protokolu, un uh, laikam nekādu piezīmju nav, un līdz ar to tas ir pieņemts. Un uh, līdz ar to mēs varam ķerties klāt arī pirmo ziņojumu par trilogiem, par piekļuvis aktiem Mortens ir mūsu ziņotājs. Mortens, jā, paldies! Jā, ļoti jauki, jums bija laba vizīte. Es biju Dānijā, tajā laikā nevarēju piedalīties. Arī brīnišķīga vieta. Un uh, mums bija seši trilogi par eh, piekļuvi, par pieejamību pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Un var priecāties. Uh, ka varu paziņot, ka mēs eh, esam panākuši vairākus būtiskus soļus uz priekšu. Mums ir jauna prezidentūra, cienījamie austrieši, viņiem ir sava darba programma un vispārējie. Jā, mums eh, bija atvainājuma laikā, mēs arī vasaras karstumā strādājām cītīgi. Un tā kā mēs varam uzsākt jauno sezonu, domāju, ka šīs eh, sarunas šogad sākās drusku agrāk jau Bukāres prezidentūras laikā. Un eh, neraugoties eh, uz centieniem, mums neizdevās visu noslēgt. Un Bulgāriem pēdējā trilogā jūnijā tas tika atcelts. Un uh, mēs uh, atzīstam, jā, ka viņi izdarīja visu, ko varēja, un tad tas tika pārnests, un tagad šī lieta virsās uz priekšu. Jā, un uh, mēs esam panākuši, zinām, progresu. Pagājušā nedēļas uh, eh, senāksmē Austrijas prezidentūrā ir aktualizēts mandāts no dalību valstīm, lai virzītu sarunas uz priekšu. Pirms uh, pēdējās sanāksmes bija astoņi neatrisināti punkti Dalībvalstis deva aktualizēt mandātu pieciem no šiem punktiem. Pagājušā sanāksmes laikā mums uh, ir par pašapkalpošanas termināļiem eh, bija vienošanās viena maksājuma termināļi un otra arī uh, eh, pašapkalpošanās uh, termināļi, kas ir uh, direktīvas tvērumā. Un uh, patērētājiem uh, nav tur ievērta personāla datas labs kompromiss. Uh, Tas ir ļoti labi, kas tika panākts. Un eh, šī vienošanās, protams, tāda kondicionāla un noslēguma vienošanās par šo arī par transportu, par pašapkopošanas termināļiem starpmodālajā transporta pakāpojumos. Tad šis punkts bija. Un uh, nav pilnīgi vienošanās pilnīgi visos punktos. Tas ir tas, ko es jau pieminēju. Otrais punkts. Bija sarežģīti panākt vienošanās ar padomi, proti vides jautājumu un publiskie iepirkumi. Būvē, būvētā vide un uh, ir parlamenta vairākums un padomē austriešiem viņiem ir ļoti ierobežots mandāts. Un par publisko iepirkumu. Tas arī ir ļoti sarežģīts jautājums padomē austriešiem, lai panāktu kvalitatīvu mandātu. Un eh, mēs mēģinājām vēlreiz, vēl pirms mūsu septītā trialoga, panākt vienošanos. Padome ir parādījusi vēlmi pavirzieties pretī parlamentam, varbūt, ka pat varētu šī mandāta laikā panākt vienošanos. Jā, un eh, tas, protams, ir. Eh, vienošanās eh, komandas eh, vēlme. Mēs esam mēģinājuši šeit vienoties par tādiem eh, detaļu jautājumiem, bet tomēr jārisina arī vēl tādi būtiskie jautājumi. Mēs no paša sākuma jau zinājām, ka tas būs ārkārtīgi sarežģīti. Kā referents es ļoti intensīvi strādāju, lai novērstu. Lai tas viss neizdotos, bet lai tiešām es sasniegtu vienošanos. Uh, bet mums ir vajadzīga tā šī kopīgā procedūra paredz arī ar ēnu referentiem, kā ir jārīkojas mūs vienot šajā procedūra Eiropas Savienības pilsoņi gaida risinājumu, un mums ir ļoti lielas gaidas. It īpaši, ja mēs runājam par cilvēkiem ar invaliditāti. Nākamais trilogs sanāksme būs novembrī, tad mēs būsim Ceru, ka varēsim panākt mm, lielu progresu šajos palikušajos punktos. Cerams, eh, tas būs eh, pēdējais trialogs par eh, pieejamības aktu. Bet, ja būs vēl viens trialogs, nepieciešams, protams, mēs to pieņemsim. Bet tagad mēs ar prieku gaidām Vai tad austriešiem tiešām panākat eh, brīnumus, kā jau vasarā to izdevās, lai to visu virzīšu uz priekšu? Esmu optimists, tiešām ceru, ka mēs varēsim ar to visu tikt galā. Jā, tas tik tālu no manas puses priekšsēdētāji, un, eh, ka būs jauni rezultāti, tad pastāstīšu atkal. Jā, paldies par šo aktuālo informāciju. Tad mēs varam pārīt pie nākamā kopīga savstarpējā atzīšana tām precēm, kas ir eh, no citām dalību valstīm. Un tagad mums ir eh, referents eh, Ivans Štefanečs. Jā, es priecājos, ka varu informēt jūs un manus kolēģus. Mums bija pirmais politiskais trialogs par tehniskajām sanāksmēm. Mēs bijām spējīgi nodalīt šīs tehniskās un pro, politiskās prioritātes savstarpējā atzīšanā. Uh, Un eh, tas viss ir ļoti ambiciozs, bet eh, gribētu teikt, ka tas viss tiešām ir reāli sasniedzams. Mums ir tādas pamatprioritātes. Un eh, šeit ir runa par šķēršļiem piekļuvēju tirgumu, par ierobežojumu. Mēs gribam uzlabot sadarbības starp komisiju un dalību valstīm. Mūsu prioritātes ir arī izmantot arī savu procedūru, lai ieviestu koordinācijas grupu ar darba uzdevumu, kas uh, atbalstītu gan uh, iestādes, būtu arī produktu kontaktpunkti. Tas vēl nebūs tad pilnīgi vienošanās starp uh, padomu komisiju un parlamentu, bet tomēr es domāju, ka mēs esam uz laba ceļa. Mēs esam jau pietuvinājušies kompromisam, tam, ko mēs vēlamies trijologā. Nākamais politiskais trijologs būs nākamnedēļ, 18. No oktobri. Ceru, ka būs sasniegts nākamais progress sarunās. Jā, paldies! Egņokungs, jūs gribējāt izteikties? Jā, paldies. Es ar prieku uzklausu, ka mēs šeit runājām šeit par savstarpējo atzīšanu, jo tas patiešām ir kaut kas, kas palīdzēs arī realizēt Brexitu. Jā, tad, kad Barņēkungs to saņēma, tad viņš saka, mēs nevaram šo sastarpēju atzīšanu trešajām valstīm. kad ir runa par Eiropas Savienības tiesas jurisdikciju, bet tiešām eh, šeit arī eh, par piemēriem, kur tiešām šī savstarpējā atzīšana eksistē starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm, piemēram, ASV par eh, apdrošināšanu, ir arī ar Kanādu, un tas ir īpaši svarīgi. Ir arī tirniecības nolīkums ar Kanādu kas ir nesen noslēgts, eh, un vispār par rūpniecības standartiem, un tur ir arī vēl savstarpējā atzīšana ar Austrāliju, tur arī ir par vairākiem produktiem, un arī mm, medicīnas noregulējumu standartiem, un tā kā ir šī prakse ar savstarpējo atzīšanu. Uh, un uh, ir arī jurisdikcija Eiropas Savienības tiesā, un tas ir uh, kaut kas, ko mēs tiešām varētu arī Brexit jautājumā izmantot ar lielu prieku, un arī gribu teikt, ka par to tagad notiek jau kaut kas viesās priekš. Gribētu atgādināt, ka mums nav uh, diskusija par šo, tas ir vienkārši aktuālās informācijas sniegšana. Uh, par uh, trialogiem. Paskās Denarjo. Jā, priekšstādātais kundze, tas nebija, lai mm, izraisītu debatas. Es vienkārši gribēju pateikties Stefaneka kungam par darbu šī trialoga ietvaros un par labo sadarbību uh, starp dažādiem grupām un referentiem. Es gribēju pateikt, ka tad, kad um, parlaments strādā šādā konstruktīvā veidā, tad parlaments ir daudz spēcīgāks attiecībā pret komisiju un padomi. Paldies, tas bija ļoti jauki. Švāba kungs, jūs arī gribējāt izteikties. I, I... Jā, paldies. Es uh, vēlētos abas divas lietas uh, savienot. Jā, Egņu kungs, kā viņš teica, jā. Nevajadzētu radīt tādu iespēju, ka tas kaut kas jauns parlamentam. Mēs šeit runājam par, par procedūrām, kas jau ir, par arī pagātnē bijuši par savstarpēju atzīšanu. Un uh, mūsu uh, Referents eh, Štefanēčs kungs jau zina, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums Eiropas Savienībā jau gadiem ilgi. Es nesaskatu šeit nekādu iemeslu, kādēļ nevajadzētu apsveikt mūsu referentu par lielisko darbu, ko viņš veicis, un kādēļ mums nevajadzētu šo jautājumu atkal atvērt jautājumā par Brexitu. Uh, Un eh, nevajadzētu sūdzēties par problēmām ar Brexitu tiem cilvēkiem, kas jau ir uzsākuši šo procesu. Tas vienkārši nozīmē laika zaudēšanu. Tur vienkārši ir jāstrādā. Es domāju, tiešām lielisks darbs un izdosies atrisināt problēmas, kas ir saistīts ar eh, savstarpējo atzīšanu precēm, un es domāju, tas ir eh, ļoti liels solis, lai uzlabotu iekšējo tirgu. Jā, paldies, un tad mums ir arī vēl ziņojums par misiju uz Japānu kur bija delegācija vadītāji. Pirmais šodien ir Švāba kungs, nē, tomēr pirmais ir Dantī kungs. Pēc tam Švāba kungs, Švāba kungs, vai jūs gribat mums pastāstīt kaut ko aktuālu? Jā, paldies. Nē, tas ir vienkārši īsa informācija kolēģiem, ka mums bija tiešām izcilas sarunas Tokijā un Kyoto. Kyoto Nekoro Dantī bija mūsu vadītājs Tokijā. Man bija tas gods uh, vadīt delegāciju. Seši kolēģi. Mēs bijām kopā no Japānas Nacionālā parlamentā mēs satikāmies ar kolēģiem. Protams, ka tā ir valsts, kas ļoti tālu no Eiropas Savienības, eh, bet viņiem ir ļoti līdzīga likumdošana. Piemēram, par kiberdrošību 2013. gadā viņi ir pieņēmuši un eh, vispārīgā datu aizsardzību viņi pieņēmuši 2016. Tā kā būtībā tas ir tieši tas pats, eh, ka, līdzīgi kā Eiropas Savienībā, un viņiem jau ir ekvivalences status tirdzniecības nolīgumā, tā kā mēs šeit runājam par jefta, un, un es biju ļoti priecies, ka mums bija sanāksme kopā ar mūsu kolēģiem, ar INTA. Mums arī bija vairākas sanāksmes arī mūsu starpā, ne tikai Eiropas Savienības misijā Japānā, bet arī ārpusē, un bija ļoti skaidrs visiem mums, ka Japāna ir ļoti tuvs partneris Eiropas Savienībai, un ka mums ir ļoti daudz kopīga mērķa, ne tikai ekonomiski, bet arī politiski. Domāju, ka mēs varam būt ļoti lepni, ka Japāņi tiešām skatās uz Eiropas Savienību, lai pārņemtu no mums arī mācītos no mūsu likumdošanas uz standartizāciju, jo viņi uzskata, ka uh, mēs esam. Uh, frontes pirmajās līnijās, ja runa par uh, ekonomikas attīstību globālajā līmenī un arī politiku. Lies paldies priekšādātāji. Un tagad uh, mēs varam sākt ar nākamo par uh, priekšroms Eiropas parlamenta padomas direktīva par pastāvīgu prasībām uh, patērta kolektīva interešu aizsardzībai. Dejonga kungs, jā, paldies priekšādātā. Es ceru, ka jūs ļausiet man arī vienu minūti iztērēt <laughs> un uh, pastāstīt par vakardienas uh, balsošanu un arī par pasažieru tiesībām. Mēs bijām ļoti aktīvi likumdošanas atzinumu sastādīšanā, un es biju arī referents tur. Priecājos, uh, pateikt, ka lielākā daļa no IMCO padomām tika ņemtas vērtā, un eh, mūsu kolēģi arī ļoti cieši sekoja plenāra diskusijai, un ceru, ka mēs varēsim uzturēt šo sadarbību arī turmāk par šie atzinumu izstrādi. Jūs jau pieminējāt, ka šeit ir par kolektīvajām prasībām runa grozījumi bija pieejami vakar angļu valodā. Es tā ātri pārskrēju tie visiem pāri, palūkojos, bet tajā pašā laikā es arī redzēju, ka būs tas viss tās ļoti daudzslāņēts jautājums. Sarežģīti būs atrast eh, starp visām grupām tādu kopīgu pamatu. Tā kā tomēr priekšstat iet eh, atšķirīgos virzienos, tikai gribēju pateikt, ka noteikti vajadzētu izvirzīt kompromisus, pēc iespējas vairāk vajadzētu pietuvināt pozīcijas. Jau bijām tādi efektīvi tran komitejā, un uh, varētu arī jūrī būt. Jā, bet uh, vajadzētu panākt šo vairākumu atbalstu, tas varbūt būs sarežģīti, bet uh, vairāk punktu, daži punkti, ko vēlos pieminēt. Tas ir tvērums. Noteikti tvērums vajadzētu vēlreiz rūpīgi paraudzieties uz garantijām, uz eh, kvalificētām iestādēm. Mums vajadzētu būt arī diskusijai par trešajām pusēm, kā varētu labāk nodrošināt, lai nebūtu kaut kādi netieši komerciāli ieguldījumi ieguvumi, bet tiešām šie organizāciju ieguvumi paš, pa, pašā savā, savā grozījumos es esmu teicis, ka rezultātiem tam vajadzēja palīdzēt atsevišķiem patērētājiem un nevis tik daudz tādām uh, vispārīgām interesēm. Ir jau tādas prakses, ka dažas patērētāju sabiedrības, kas uh, iet šajā jomā, nu jā, viņiem nav, tieši tās nav peļņas organizācijas, bet ja runa ir par eh, prasībām, kur ir vairāk tādas komerciālās puses iesaistītas, tad netiešā veidā tie, kas uh, iesnieguši šīs prasības, uh, tad uh, viņi saka, jā, tad individuāliem patēriem tas ir pārāk mazas summas, tas viss ir pārāk sarežģīti, un tā kā praksē tur parasti ir iesaistīts vairāk uh, patērētāju organizācijas, tas viss varētu sarežģīt. Un uh, vajadzētu arī paraudzīties dažu grupu, uz dažu grupu vēlmēm, lai būtu drīzāk tāds opt-in variants un nevis opt-out variants eh, patērētājiem. Jā, bet tā ir sarežģīta metode. Vajadzētu nodrošināt, ka kā patērētājiem ir šī jāzina, ka šī prasība ir iesniegta, ka tā ir korektīva prasība no vienas puses. Ja, ja jūs vēlaties šo opt-in variantu, tad jau vajadzētu nodrošināt, ka vai nu biznesa uzņēmums strādā ar kādu kompetento iestādi un lai nodrošinās, ka šī informācija ir pieejama. Jo, jo kādreiz ir tā, ka nemaz nav zināms, ka šāds kolektīvu prasība pastāv. Jā, tie tikai daži punkti, 300 uh, eh, grozījumi, tagad ļoti daudz ir iesniegti. Dzirdēju arī, ka referents jūrī ir atlicis prezentāciju še, šīs komitejas eh, ziņojumu par divām nedēļām, bet eh, koordinātoru sanāksmē šo pēcpusdienu būs, un tur varbūt vajadzētu drusku vairāk laika, lai varētu sasniegt kompromisu, kas cerams eh, saņēmis pietiekami lielu atbalstu no vairākām grupām. Nevajadzētu to tā ātri izbēdīt cauri. Es domāju, ka šis laika grafiks tad vajadzētu to eh, pielāgot un varbūt, ka tiešām ir labāk atlikt eh, referentu sanāksmi. Nākamā nedēļa otrdiena varētu diskutēt par kompromisu un vajadzētu paraudzīties. Eh, un vajadzētu tiešām kārtīgi to aplūkot, paredzēt vairāk un tad vienoties par to. Domāju, ka šeit vajadzētu tiešām paredzēt vairāk laika, lai panāktu tādu pamatotu rezultātu. Tur būtu koordinātori sanāksme ļoti svarīga. Ka Jā, paldies, ka referents ir Švāba kungs. E, tautas partijas vara lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Referentam. Par e, to, ka viņš ņēmis vērā grozījumus. Pirmajā pārskatā par šo dokumentu viņš jau to ir izdarījis. Kurus grozījumus, par kuriem man ir e, jārunā, bet, nu, tie ir tikai skaitļi, četras rindiņas, un manuprāt, šajā uh, agrīnajā stadijā nevajadzētu šeit pieminēt atsevišķu grozījumus. Tādēļ gribētu vienkārši ievadā īsi pateikt, ka tautas partijai, politiskā grupai un man kā ēnu referendam viena lieta ir skaidra. Šeit runa ir par ārkārtīgi jūtīgu jautājumu, kuru mēs vienkārši nevaram tā ņemt un uh, atbīdīt. Tas, mēs jau esam pat tālu aizgājuši ASV, kur uh, arī ir iekšējā tirgus delegācija, komitejas delegācija bija pirms kādu laiciņu, ir tā, ka uzņēmumi tur vairāk uh, gadā investē naudu, lai noraidītu ne, nepamatot iesniegtas sūdzības, nekā viņi iegūda pētniecībā un attīstībā. Un sistēma, kur vairāk naudas tiek vienkārši sadedzināta par prasījumiem, uh, Tā ir tagad tāda industrija gandrīz, un vien mazāk pētniecībā un zinātnē tas var sagraut tautsēmniecību. Tādēļ es nedomāju, ka tas varētu būt tas ceļš, pa kuru arī mums vajadzētu iet. Un, ja es pareizi sapratu, tad šis eh, vērtējums ir tāds, ka kolēģi to faktiski atbalsta. Es to uzskatu, ka tas ir ļoti pozitīvi, un šī pamata parādās jautājums, kādu secinājumus mēs izdarām. Pat tad, ja mēs patērētāju aizsardzību kā otro elementu izvirzām pašā virsotnē, mums tomēr jāņem arī vērā, ka amerikāņu sistēmā patērētāji. Tur pat viņiem ir mazāka, lielākā daļa šī um, kaitējuma procesa, uh, šī visa nauda aiziet advokātu kabatās. Vai arī, vai arī arotbiedrību vai a, a, citu, ar, citu organizāciju kabatās, tas jau nemaz nav mūsu interesēs, tas nemaz nenonāk patērētēm, bet vēl kādam citam. Un par to mēs arī esam apmēram vienās domās. Tādēļ šeit ir jautājums, kāda Jankungs jau teica, kādas garantijas mums ir vajadzīgas, lai šādus ekscesus novērstu. Un man godīgi sakot, ir jāsaka priekšādā, esmu drusku pārsteigts, ka Eiropas komisija 2018. gadā pavisam citās lietas paredz direktīva nekā 2013. gadā pati ieteikumā padomē ir uzskaitījusi, jo šis temats taču nav tikai parādījies vakar. Ir jau bijušas diskusijas par to, kā mēs ar, šiem, ar šo vienkāršošanu procesu, vienkāršošanas pasākuma kārtiem rīkoties. Uh, arī, tas bija arī pirms Volkswagen problēmas. 2013. gadā Eiropas komisija izstrādāja ieteikumu, un tur jau bija vesela virkne garantijas, ko viņa ieteica, kuras vajadzētu noteikti ņemt vērā. Un man nav, pilnīgi nav skaidrs, kādēļ Eiropas komisija savas pašas uh, izstrādātajā dokumentā, kādēļ tā pati neatceras neko par šo dokumentu. Par atsevišķiem punktiem. Uh, Mums vajadzētu arī par šiem kvalifikātu entitīs vajadzētu definīciju 5. Uh, pantā opt-in uh, noregulējumu. Denis De Jungs jau par to teica, varbūt nebūs, nebūs tik vienkārši, mums ir labas idejas, kā to varētu panākt. Treškārt, mēs 7. pantā gribam uh, no, lai tas būtu ļoti skaidri noregulēts finansēs no trešām pusēm, jo bieži vien ir nepamatotas prasības. Un ceturkārt, mēs nevēlamies tādas sūdzības, kura individuālā kaitējuma kompensācija netiek novērtēta atsevišķi. Uh, un lai tas, lai tas nebūtu tā, ka tas nav tieši patērētājam domāts. Tā tad ir jābūt ļoti stingrai kopsakrībai starp notikumu un kaitējuma subjektu. Un arī par to vajadzētu noregulēt, kas tad eh, šīs eh, procesa izmaksas sēdz eh, un ka lai nebūtu šī soda kaitējuma kompensācija un arī par pirmo pielikumu. Mēs gribam, lai tas nebūtu atvērts saraksts, bet lai tas būtu pabeigts saraksts jo ļoti daudzām lietām, kas tur ir pieminētas, eh, nemaz nav ietekmes novērtējumu. Tādēļ konsultācijas par šo procesu tam visam vajadzētu būt uz tādiem ļoti nopietniem, solidiem pamatiem. Mums ir tāds iespējas, ka šeit drusku tā kā strebi karstu un eh, Protams, ka ar kādu argumentu pirms Eiropas vēlēšanām to var kaut kādā veidā attaisnot, bet tas tiešām ir ārkārtīgi delikāts jautājums, un tādēļ mums vajadzētu tiešām paredzēt pietiekami laika, lai svarīgie jautājumi būtu ne tikai apkopoti kompromisā, bet lai patiešām tur viss būtu ļoti korekti novērtēts, pirms būtu pieņemts lēmums. Paldies! Thank you, and then for the... Lielas paldies no sociāldemokrātiem Viržīnija Rusjēras kundze. Jā, viņa izskatās, ka ieradīsies vēlāk. Un tad no Aldes Selimoviča kungs, kas izteiksies savu kolēģi vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, Matijas nevarēja ierasties un lūdzu mani viņa vietā izteikties. Es vēlos pateikties referentam par darbu pie šī dosjē, kā jau tas tika minēts pagājušajā sanāksmē. De Jonga kungs pieminēja ļoti daudzus svarīgus uh, punktus šajā uh, ziņojuma projektā. Vēlos pieminēt pāris bāžas saistībā ar šo priekšlikumu. Tās ir atspoguļots arī manas iesniegtajos grozījumos. Pirmkārt, vēlos vēlreiz pasvītrot to, ka šīs direktīvas mērķis ir minimālā harmonizācija. Tas ir papildu instruments pašreizējiem mehānismiem. Otkārt, kvalificētajām iestādēm jābūt pilnībā informētām par finansējuma saņemšanas iespējām. Tas tādēļ ļoti precīzi jānodefinē tas ceturtajā punktā. Un treškārt, sastajā pantā aprakstītājs mehānisms ir jāizmanto tikai īpašos gadījumos, nevis ka tā būtu norma un noslēgumā tādas lietas, kas skar uh, patērētājs daudzās dažādās dalībvalstīs. Šeit ir nepieciešama ļoti laba sadarbība, nepieciešama labāka starp pārobežu uh, sadarbība, kā arī labāka uh, Eiropas Savienības koordinācija strādājot pie šīm kolektīvajām prasībām. Liels paldies par šo paveikto darbu. Paldies! Un tagad no zaļajiem lūdzu. Redes kundze. Paldies priekšādājai, paldies arī jau par paveikto darbu referenta kungam. Manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski, lai patērētāji un arī citas grupas, kas negatīvi tiek ietekmēti no tādiem skandāliem kā dīzelgeita, lai šīs personas saņemtu iespējas iesniegt kolektīvās prasības. Un mēs piedāvājam arī, lai tas netiktu aprobežots tikai ar patērotājiem, jo, ja mēs palūkojamies uz dīzelgeitu, tad, protams, kā tie patērētāji, tie auto īpašnieki bija tie, kas uh, zaudēja šajā geitā, bet uh, tas eh, negatīvi ietekmē visus satiksmes dalībniekus. Tādēļ mēs piedāvājam pri grozījumu priekšlikumu, lai pielikums ir atvērts saraksts, lai tiktu iekļauti citi negatīvie. Uh, kaitējumi, kas ietekmētu veselību, sabiedrisko jomu un tā tālāk. Tāpat arī man jāatzīst, ka pilnībā nesaprot, kādēļ mēs vienmēr sevi salīdzinam ar ASV, ar tādu modeli, kas ir ļoti atšķirīgs no komisijas piedāvātā modeļa. Turklāt ņemot vērā to, ka mums ir ļoti labi piemēri Eiropas Savienībā par kolektīvajām prasībām, kas dažviet pat dodas eh, daudz tālāk nekā komisijas piedāvājums, un šo iemeslu dēļ piekrīt arī audas grupas teiktajam, ka mums ir jātiecas uz minimālo harmonizāciju, lai nodrošinātu to, ka nesamazinām patērētāju aizsardzību jau esošo modeļu ietvaros. Tāpat arī mēs uzskatām, ka ir jāsaglabā opt-out sistēma, jo dažās lietās var būt ārkārtīgi grūti praksē atrast visus eh, skartos patērētājus un, un motivēt viņus, ņemot vērā, ka šīs individuālās kompensācijas ir ļoti nelielas. Un runāt par šīm kvalificētajām organizācijām, iestādēm ir skaidrs, redzams, ka mēs runājam par eh, bezpēļņas organizācijām. Ja tas tā tiks precizēts, tad to mēs varam atbalstīt. Tāpat mums ir jānodrošina, lai qualified entities definīcija nav pārāk šaura, lai nebūtu tā, ka mēs. Uh, izslēgtu jau labi darbojošās sistēmas dalībvalstīs, piemēram, patērētāju grupas. Ir jāiekļauj šāds iestādes, ja tiek ievēroti konkrēti kritēriji, bezspēļas kritēriji un tā tālāk. Uh, es ar prieku gaidu turpmāko darbu pie šī dozē. Es domāju, ka mēs varēsim arī ļoti labi vest diskusijas attiecīgajā komitejā, un es arī uzskatu, ka mums e, ir nepieciešams veltīt pietiekam daudz laiku pirms sākas darbs jūrī, lai mums būtu skaidrība par šiem punktiem. Paldies, paldies! Un, kā jau paziņoja uh, Ziekundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju atbalstīt komisijas priekšlikumu, mēs to ilgi gaidījām. Katrā gadījumā arī mūsu grupa to atbalsta. Un um, pavisam nesen arī uh, ziņās daudz dzirdam par patērētāju tiesību piemērošanu, tātad šis būs ļoti noderīgs tiesību akts. Komisija bija ļoti piesērcīga piedāvājot instrumentu, kas iet procedūru harmonizācijas virzienā, bet arī parāda zināmu elastību piemērošanā dalību valstīs. Uh, lai um, kaut ko precizētu. Um, um mēs uh, tātad strādājam un uh, es piekrītu um, referentam, uh, bet tomēr daži grozījumi šķiet uh, tādi bīstami, kas uh, Um, maina tekstu pārāk, un uh, tātad mēs uh, piem, iesniedzām grozījumus par minimālo harmonizāciju. Ir svarīgi precizēt, ka šeit ir runa par minimālās saskaņošanas direktīvu, un uh, dalībvalsts var saglabāt labvēlīgākus patērētājiem režīmus, ja tādi pastāv. Runājot par piemērošanas jomu, ir svarīgi saglabāt plašu piemērošanas jomu, jeb aptvērumu. Es tā tad um, domāju, ka nevajadzētu izsvītrot atsaucu uz pielikumiem, tieši vajadzētu tādus pielik, pievienot, un eh, mēs piedāvājam uh, grozījumu uh, par šo te grozi, par pielikumu attiecībā uz konkurenci. Tātad, kas attiec uz patērētāju aizsardzību, uh, kas ir ar pasažieriem, vai viņus arī vajadzētu aizsargāt un uh, Un es esmu skeptiski attiecībā uz uh, pārskatīšanu attiecībā uz šo punktu, un mums vajadzētu piedāvāt vienotu režīmu, kas attiektos arī uz pasažieru tiesībām. Kas attiecas uz tiesīgajām iestādēm, es neatbalstu kolēģu pieeju, kas grib samazināt šo iestājušu skaitu, kas var iesniegt kopīgās sūdzības. Es domāju, ka komisija diezgan līdzsvarot priekšlikumu šeit piedāvā. Uh, Ir jautājumi, par kuriem ir diskusijas, un vajadzētu rūpīgi raudzīties, vai finansējuma jautājums no trešajām pusēm ir pienācīgi regulēts. Protams, ka ir jābūt pienācīgai caurskatāmībai attiecībā uz finansējuma avotiem un to, kas tiek darīts ar šiem līdzekļiem. Par um, mm, to, ko referents teica par uh, to, ka nevajadzētu nogaidīt galīgo uh, spriedumu. Uh, um, attiecībā uz kādu pārkāpumu vai kādu praksi, e, jo bieži vien taču ir diezgan drīz jāsaņem kompensācija, un to nevajadzētu pazaudēt no acīm. Un tā pašā laikā man satrauc grozījumi, kas ir vērsti uz to, lai uh, sa, ierobežotu uh, apelācijas iespējas. Tie ir divi ETP grozījumu, to vidū 108. Un es domāju, ka šeit tiek grauts pats teksta pamats, jo teksta mērķis taču ir nodrošināt kopīgi visiem patērētājiem eh, iespējas sūdzēties. Runājot par sarežģītām lietām, es domāju, ka mums eh, nav šeit nekādas vēlmes direktīvā ieviest kaut kādu juridisko atzinumu. Es domāju, ka mums vajadzētu um, ne, nevajadzētu paredzēt iespēju sniegt tikai tādu deklaratīvu spriedumu. Un es eh, joprojām domāju par sesto direktīvas pāntu. Manuprāt, to vajadzētu pilnībā svītrot. Es saprotu, ka kolēģiem ir eh, ideja, ka. Um, um, viņi grib, lai jebkurš eh, patērētājs varētu saņemt kompensāciju, lai cik nelielas būtu šīs summas, bet par šīm mazajām summām um, nu, varbūt, ka varētu izmantot kaut kādu patērta aizsardzības fondu. Tur ir rūpīgāk jāpaskatās, kas tur notiek, un svarīgi ir, lai patērētāji tiktu pienācīgi informēti par apelācijas iespējām, uh, par sūdzības iespējām, un uh, tas arī ir uh, viens no grozījumiem, ko es iesniedzu, uh, un es ceru, ka to kolēģi atbalstīs. Vēlreiz paldies referentam par darbu un citiem kolēģiem par darbu, un esmu gatava diskusijām. Paldies! Un no Eiropas komisijas puses pie mums ir Rodrīgas skundze. Lūdzu, vārds jums paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentam un ēnu referentiem par ļoti konstruktīviem komentāriem. Mēs eh, ņēmām vērā visus eh, piedāvātos eh, grozījumu priekšlikumus. Vēlos mazliet pastāstīt par dažām idejām, kas tika paustas, par iespējamo ļaunprātīgo sistēmas izmantošanu. Mēs vienkārši neizim, ne importējām kolektīvās prasības moduļus no ASV. Dalībvalstīs jau pastāv šādi moduļi, esam tos izpētījuši, tāpat paredzām vēl papildu garantijas uh, jo īpaši to, kā prasības var iesniegt tiesīgas iestādes, kurām jāatbilst zināmiem kritērijiem. Ir bijuši arī dažādi ļaunprātīgi sistēmas izmantošanas gadījumi, kā maksātājs uh, ka zaudētājs maksā un citi, kas tiek piedāvāta ASV, un mēs šeit uh, paredzam attiecīgas normas. Runājot par švāba kungu teikto par rekomendācijām, kādēļ neiekļaujam visus rekomendācijas kritērijus. Šis jautājums ir saistīts ar informāciju, kur mēs, ar instrumentu, kur mēs izmantojam. Mēs piedāvājam direktīvu, kas jāizteno dalību valstīm un komisija nevēlas iejaukties dalību valstu procedurālajās uh, tiesībās. Taču šis princips uh, zaudētājs maksā, the loser pays, ir uh, īstenots ļoti daudzās dalību valstīs. Tas attiecas arī uz uh, zaudējumu kompensēšanu mehānismu, kāds pastāv arī ASV Un par to mēs runājam arī apsvērumu punktos šajā direktīvā. Un izņemot vienu dalību valsti, visās dalībvalstīs, kurās pastāv kolektīvās prasības, neviena eh, neizmanto šo instrumentu par zaudējumu kompensēšanu. Tad runājot par šiem kritērijiem, tiesīgajām iestādēm, par to esam diskutējuši padomē, mēs pārdomājam šos kritērijus un uh, vēlamies tos stiprināt, īpaši saistībā uz fondējuma kritērijiem. Tad runāt par opt-in, opt-out uh, idejām. Šajā priekšlikumā saistībā ar šo punktu mēs gribējām palikt neitrāli, jo dažās dalībvalstīs ir opt-in un dažās opt-out sistēmas, un citās ir abu kombinācija. Un ir gan uh, pozitīvas, gan negatīvas lietas abām sistēmām, un mēs vēlēmies ņemt vērā šo situāciju mūsu priekšlikumā, lai dalībvalsts pašas varētu pieņemt lēmumu. Mūsu priekšlikuma mērķis kad runājam par uh, šo prasību kompensēšanu un kompensācijas apmēriem. Ir tādi gadījumi, kas vēl jānoskaidro, šīs eh, summas varētu būt disproporcionāls, jo tiek piemērot dažādas aprēķināšanas metodes. Kad runājam par to, kas eh, beigu galā pienākas katram atsevišķam individuālajam patērētājam. Runāt par darbības jomu. Mēs eh, gribējām aplūkot šeit ne tikai pamata patērētāju aizsardzības tiesības, bet citus Eiropas Savienības instrumentus, kas varētu eh, strādāt ar papildinošu raksturu, kur ir runa par attiecībām starp uzņēmumiem, patērētājiem, par patērētāju tiesībām, par informācijas saņemšanas tiesībām. Uz šādiem principiem mēs balstamies. Mēs varētu pārdomāt par darbības jomas paplašināšanu, taču ja mēs paplašināsim uh, šo pamatprincipu tikai uz tādiem instrumentiem, kas nodrošina konkrētas tiesības patērētājiem. Runājot par pasažieru tiesībām, pasažieru tiesības ir iekļauts šajā darbības jomā. Šeit es īpaši vēlos pieminēt gaisa satiksmi un dzelzceļa satiksmi. Mēs gribam piedāvāt mums iespējas veikt pārbaudes, uh, ka tad, kad šis jaunais mehānisms, par kuru diskutē kolēģija tieši šīm divām jomām, kur ir runa par individuālajām kompensācijām, nevis kolektīvajām, tad, kad šis mehānisms tiks ieviests, tad būs iespēja, vai būs iespēja aizsargāt tiešām patērētāju tiesības, un vai tad būs nepieciešams šis uh, kolektīvo prasību instruments. Mēs pārdomājam šos aspektus, taču katrā gadījumā nevēlamies izslēgt šos divus sektorus tieši otrādi. Runājot par minimālo harmonizāciju, šeit tika pausti vairāki komentāri, kas atspoguļojas arī daudzos rakstiskajos grozījuma priekšlikumos. Šis ir minimālās harmonizācijas instruments. Mēs dalību valstīm nodrošinam iespēju uzturēt arī citus uh, patērētāju kolektīvos prasību instrumentus, kas eksistētu. Iespējams, tie pat ir daudz elastīgāk un aizsargājošāk patērētājiem. Mums būtiski, lai Eiropas Savienības līmenī visās dalībvalstīs saistībā ar šīs direktīvas pieņemšanu būtu uh, mehānisms, kuru varētu īstenot visās dalībvalstīs. Tas arī viss no manas puses. Vēl vēlos piebilst to, ka mēs komisija esam gatavi un pieejami sastrādāties ar parlamentu, ar līdzlikumu devējiem, lai precizētu visus šos jautājumus, par kuriem jūs runājat grozījuma priekšlikumos. Un paldies arī par šīs komitejas ieguldīto darbu. Uh, saistībā ar šo laika grafiku, saistībā ar šo desē. Jā, mums ir jāvēlta pietiekam daudz laika, lai lietas uh, izstrādātu ļoti labi, un jāatcerās arī tas, ka mēs komisijā balsojam par šo dosē pirms parlamentu vēlēšanas un censīsimies tiešām ievērot šo laika grafiku. Paldies, un tagad došu vārdu atpakaļ referentam, bet pirms tam vēl būs okundzei. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Saka Borzāna kundze, šis ļoti nozīmīgais mehānisms ir jānoregulē ļoti uzmanīgā veidā. Tikai 19 no 28 dalībvalstīm pastāv kolektīvo prasību mehānisms. Tāpat es uzskatu, ka šim priekšlikumam jābūt daudz plašākam nekā tikai patērētāju kolektīvās prasības. Šeit ir jāiekļau nelielie uzņēmumi, arotbiedrības, kā arī individuāls personas, kas ir cietuši no kaut kāda veida kolektīviem zaudējumiem, bet kas tehniskā izpratnē nav patērētāji. Piemēram, Rainēra skandāls. To ņemot vērā, manuprāt, ir jāiekļau visi sektori šajā priekšlikumā. Tas attiec uz pasažieru tiesībām, veselības jomas uh, tiesībām. Uh, Turklāt šeit ir jāaplūko ne tikai finansiālie zaudējumi, bet arī citi zaudējumi. Individiem ir jānodrošina iespēja pārstāvēt savas tiesības ne tikai ar kolektīvām, bet arī individuālajām prasībām. Tā dēvētās tiesīgās iestādes, tām ir jābūt ļoti aktīvām, jāinformē par savu darbu, lai visi iespējamie uh, šo iestāžu pakalpojumu izmantotāji varētu iesaistīties procesos. Tāpat kā citi kolēģi, esmu arī iesniedzis grozījumus saistībā par saziņu, par šiem nelikumīgajiem darījumiem, praksēm, kā arī par labās prakses piemēriem dalībvalstīs. Paldies, un tagad vārds ar referentam. Nē, atvainojos, Denis, izskatās, ka Andrēs vēl gribas izteikties. Jā, Denis eh, man neiebilda, ka es izsakos vēlreiz, jo vēlos komentēt Rodrīgas kundzes no komisijas teikto. Protams, ka mēs nešaubāmies, ka šī ir sarežģīta situācija, taču, ja mums uh, nav risinājumu šādai situācijai, kādēļ tad ķeramies klāt to risināt? Un šādu jautājumu vairāk kārt uh, esmu dzirdējis. Esmu dzirdējis, ka komisija strādā, lai uzlabotu šo priekšlikumu, jo pat komisijas prāt uh, tas nav labs kad tika nosūtīts parlamentam. Nu, tad uh, gribētu dzirdēt, vai komisija pati tagad pārstrādā šo priekšlikumu, Un vai tiešām ir tā, ka tas netika pilnīgi izstrādāts pirms tika piedāvāts mums parlamentam? Otkārt, runāt par juristiem. Es tos ļoti labi pazīstu, jo pats esmu tāds. Viņi ārkārtīgi gaida šādu priekšlikumu, jo grib šeit strādāt. Un Es nesaprotu, kādēļ neviens nevēlas izpētīt detaļas un riskus šajā priekšlikumā. Tas nav saistīts ne tikai ar šo priekšlikumu. Es domāju, šajā kontekstā mēs piekrītam komisijai, taču mēs vēlamies panākt minimālo harmonizāciju. Tad jau mēs nepieliksim punktu uh, visam haosam, kas ir saistīts ar tām tiesībām, kas pastāv dalībvalstīs. Piemēram, Maltā ir īpaša situācija un e, Nīderlandē ir zināmas kolektīvās prasības iespējas, un tad ir citas dalībvalsts, kur ir pilnīgi citādāks pieejas to nacionālas sistēmas. Ja mēs sajauksim šīs nacionālos sistēmas un minimālās harmonizācijas kontekstā, tad mēs gūsim tādu uh, kokteili, kurā ir samests pilnīgi viss iekšā un um, nevarēs redzēt ne gala, ne malas. Un tādēļ vēlreiz vēlos paust manas bažas uh, kolēģiem, ka mums ir ļoti uzmanīgi viss jāizpēta pirms sākam pētīt šos priekšlikumus, kas mums tiek piedāvāti. Turklāt visā Eiropas Unībā ir iespējams tādi uzņēmumi, kuriem ir grūtības ar šiem priekšlikumiem. Ja darba vietas šajos uzņēmumos tiks pazaudētas, Tas radīs problēmas arī kolēģiem, kas uh, šeit balso un nāk no šīm dalībvalstīm. Šīs bažas mums visiem ir uh, jāapzinās un jāapzinās šie riski. Paldies, paldies un beigās vārds Denis Dajanga kungam. Paldies, paldies priekšsēdētāji, izteikšos īsi. Nu, pretēji tam, ko Andrēs Švābs tikko teica, komisija mums tiešām ļoti daudz palīdzēja, jo norādīja vairākus uh, risinājumus, kā varam atrisināt lietas, īpaši runāt par garantijām. Tāpēc es uzskatu, ka minimāla uh, harmonizācija ir nepieciešama. Jo liels lais vairākums šeit atbalsta minimālo harmonizāciju, un ja pastāv kādi riski, tad mums par tiem ir jārunā. Taču nevaram sagaidīt to, ka pašreiz strādājošās sistēmas nacionāla līmenī pēkšņi pazudīs tikai tāpēc, ka tiks ieviesta šāda jauna direktīva. Runājot par laika grafiku, es novērtēju Redras kundzes teikto saistībā ar jūriju komiteju. Mums ir jārūpīgi jāsako līdzi šīs komitejas laika grafikām, taču man radies tāds iespējas, un varam par to diskutēt šo pēcpusdienu koordinātoru ietveros. Proti, ka jūrija komitejā prioritāte ir padziļinātām debatēm, nevis vienkārši pārsteidzīgai. Uh, lēmumu pieņemšanai šajā ļoti jutīgajā jomā, un mēs dzirdējam ļoti atšķirīgus viedokļus. Mums bija ļoti labas diskusijas ēnu referentu vidū. Gribam, lai šeit diskutējam par saturu, nevis pakļaujamies kaut kādam spiedienam. Paldies! Kompromisa grozījuma iesniegšana ir 21. novembris, tad 23. mēs balsosim. Nākamais darba kārtības punkts ir ziņojuma iespējamā grozīšana par pārobežu veselības aprūpas direktīvas uh, īstenošanu. Lūdzu, referents kundze. Um, Galitāte de raport. Dāmas un kungi, kā referente es uh, esmu pirmo reizi tikusies ar ēnu referentiem. Mūsu tikšanās notika vakar. Paldies par to. Uh, un man izdevās um, harmonizēt šos grozījumus un sastādīt kompromisus. Visi ēnu referenti uh, no visām grupām uh, bija viensprātis, ka direktīva, kas uh, tiek ieviest jau piecus gadus, nav sasniegusi savu galveno mērķi. Mums ir jāraugās uz uh, ieviešanas rezultātiem, kad mēs runājam par likumdošanu. Ēnu referentu sanāksmē mēs ar nožēlu konstatējām, ka 26 dalību valstis vēl nav ieviešušas šo direktīvu pēc pieciem gadiem, un tās sistemātiski neievieš direktīvu. Mums ir vajadzīgas labi skaidri funkcionējošas savietojams sistēmas un izējas punktam vajadzētu būt šai te skaidrajā idejai par to, ka mēs vēlamies efektīvu veselības aprūpas sistēmu uh, patērētājiem, tātad klientiem. Um, un uh, es nācu klajā ar septiņiem kompromisu grozījumiem, līdz balsojumam vēl ir laiks, turpināsim pie tā strādāt, bet gribēju informēt eh, kolēģis un komisiju, ka mūsu visu ideju man prieks, ka mēs bijām vienoti, ka eh, ēnu uh, referenti un referente. Uh, tātad mūsu ideja ir tāda, ka nevajadzētu tikai domāt tā teorētiski, uh, bet domāt praktiski, kā uzraudzīt lietas, un es šeit vēršos pie komisijas, kā uzraudzīt, novērot to, kas uh, ir. Mums ir nacionālie informācijas kontaktpunkti, bet uh, pilsoņi par to nezina. Viņi nezina, kā šiem uh, kontaktpunktiem piekļūt. Kā nodrošināt, lai potenciālie pacienti zinātu par šiem kontaktpunktiem un mm, varētu tiem piekļūt. Uh, Bieži vien viņi kā pacienti nezin par savām tiesībām, kā mēs varam nodrošināt to, lai visās dalībvalstīs pilsoņi zinātu par savām tiesībām un kā vienkāršot lietas. Uh, pilsoņiem bieži vien ir ļoti sarežģīti, ne jau visi ir uh, universitātes līmeņa speciālisti veselības aprūpē. Kā cilvēki, lai zina, uh, kas notiek, lai viņi var saprast, kādi ir dokumenti, kā mēs varētu vienkāršot un samazināt, eh, arī saīsnāt šo te maksājumu eh, termiņus, kas ir liela problēma daudzās dalībvalstīs. Tātad mūsu mērķis, un gribētu pateikties eh, ēnu referentiem, kur lieliski strādāja, tātad mūsu mērķis ir nodrošināt, lai šis priekšlikums, par kuru mēs tikai sniedzam atzinumu, jo neesam vadošā komiteja, uh, Vēlamies tātad nodrošināt, lai mūsu atzinums tiktu ņemts vērā. Visās dalībvalstīs vienotajā tirgu šīs direktīvas ieviešanā ir trūkumi. Mēs nevēlamies tādu tiesisku aktu, kurš uh, ir tikai uz papīru un nesasniedz mērķi. Un tāpēc, kā mēs vakar vienojāmies ar ēnu referentiem mūsu sanāksmē, mēs turpināsim strādāt pie kompromisiem. Līdz šim ir tādi panākti septiņi. Uh, Es centos apkopot uh, grozījumus par uh, datu apkopošanu un uh, um, arī centos par uh, iepriekšējām atļaujām šos noteikums uh, harmonizēt. Un mūsu komitejā mums būs ļoti būtisks uh, grozījums, es atvainojos balsojums, lai uh, šo visu mūsu atzinumu vadošā komiteja ņemtu vērā. Es esmu priecīga, ka varu strādāt pie šī ziņojuma, jo es zinu, cik ļoti pilsoņi gaida šādu te uh, efektīvi strādājošu pārobežu veselības aprūpi. Un um, arī visā Eiropas Savienībā mums ir jāpanāk, lai darbotos uh, efektīvi šī veselības aprūpas sistēma. Paldies no ETP. Buzoikungs bija paredzēts, bet uh, viņa nav klāt, un tad tagad Zulikungs no EKR lūdzu. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Paldies, priekšsādātāji, gribētu sirsnīgi pateikties. Godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, šodien izteikšos tiešām īsi, jo pilnībā piekrītu tam, ko um, ir darījusi referente. Uh, Paldies, ka pieņēmāt manus komentārus, un nekas vairāk man arī nav piebilstams. Tikai viena lieta. Būtu ļoti labi, ja mēs varētu nodrošināt, eh, ka viena direktīva vispirms tiek dalībvalstīs ieviesta, un pēc tam tikai sāktu domāt par to, kā to eh, tālāk uzlabot. Uh, Man šķiet problemātiski, ka kaut kas tiek pieņemts un pēc tam netiek sekots, kā tas tiek īstenots un vai tas darbojas. Es gribētu vēl kaut ko pateikt. Jūs teicāt, ka mums ir eh, jāpanākt, eh, lai pilsoņi tiktu informēti. Es gribētu tikai piebilst, ka mums nevajadzētu pilsoņus novērtēt par zemu, jo interneta laikmetā visi var uh, iegūt vispieejamo informāciju, bet jā, jūs uh, uh, domājat, ka noteikumus var saprast tikai cilvēkam ir augstākā izglītība, tad uh, varbūt uh, vajadzētu padomāt par to, kā uh, noteikumus sastādīt uh, vienkāršākā veidā, lai viņi būtu vienkāršāki. Bet tas tik tāds piebildums. Paldies par jūsu izpratni un mūsu sadarbību. Paldies, tagad Selimovičs kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, un ļaujiet sākt ar uh, pateicības vārdiem referentei Grapinī kundzei. Viņa tiešām ir paveikusi lielisku darbu, un arī sadarbības atmosfēra bija ļoti laba. Jā, tiešām dalība valstis um, nav īstenojuši pienācīgi šo direktīvu, kas ir ļoti svarīga attiecībā uz uh, pacientu mobilitāti. Un ir uh, arī nav precizētas atmaksas tiesības, tad, kad pacients saņem uh, um, veselības pakalpojumus citā dalība valstī. Un es varu pārliecināt, ka uh, Eh, pat ja jums ir augstākā izglītība, bieži vien tāpat nav saprotami šie noteikumi. Es pirmīt mēģināju to darīt, un um, bieži vien tas ir pilnīgi neiespējami. Tātad man ir prieks, ka visi ēnu referenti ir viensprātis ar referenti, ka ir jāraida spēcīgs signāls dalību valstīm uh, attiecībā uz to, ka esam neapmierināti ar šo te novēloto transponēšanu. Uh, Daudz kas eh, jau ir uzsvērts, kas ir vajadzīgs. Eh, piemēram, gribu teikt, ka 14 valstis eh, tātad nav pienācīgi precizējuši šos te pakalpojumus, kas ir iestvērti. Un šajās 14 dalību valstīs nav pacientiem skaidri, kuri pakalpojumi var tikt saņemti tikai ar iepriekšēju aptauju, jo nacionālās iestādes nav precizējuši šo kritēriju piemērošanu. Tātad, vai, ja jūs nezināt, vai jūs saņemsiet uh, atmaksu par uh, pakalpojumiem, ko jūs izmantojat citā dalībvalstī, tad uh, jūs neizmantosiet šos pakalpojumus. Uh, Un eh, telemedicīnas eh, noteikumi arī nav skaidri. Dažas eh, dalībvalstis attālinātus pakalpojumus atmaksā, citas dalībvalstis to nedara. Un man ir prieks, ka visi šie punkti un arī citi punkti tiek pieņemti, ka referente tos pieņēma. Un, uh, Tiešām eh, bija prieks redzēt vakardienas ēnu referentu sanāksmē, ka parlaments ir gatavs strādāt konstruktīvi un izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai panāktu šīs direktīvas ieviešanu, lai uh, pacienti varētu brīvi izvēlēties, uh, kurā valstī saņemt veselības pakalpojumu. Un, lai būtu skaidri noteikumi šeit vēlreiz, paldies Grapīnī kundzei par lielisko darbu, paldies arī pārējiem ēnu referentiem. Uh, um, es domāju, ka mums nebūs problēma rast kopīgu viedokli par galīgo tekstu. Paldies, un tagad atkal vārds mūsu referentei. Ja jūs vēlaties kaut ko piebilst vai kā, lūdzu. Jā, es gribētu tikai pateikties jums visiem. Un tā kā komisija šeit ir pārstāvēta, es ceru, ka tā ir pārstāvēta, es gribētu pateikt, ka ir jāatrod sadarbības veidi ar dalībvalstīm, lai vienkāršotu šos te noteikums. Ir vesela kaudze ar dokumentiem, kopijām, un mūsdienās digitalizācijas laikmetā vajadzētu tam visam būt daudz vienkāršākam un īsākam. Uh, Es kā referenti gribu teikt, ka tas viss ir pārāk sarežģīti pat izglītotiem cilvēkiem, kuriem ir pieredze ar šīm lietām, tas ir sarežģīti to saprast. Es tiešām ceru, ka pēc šī priekšlikuma pieņemšanas nebūs tā, ka nekas nenotiks. Es ceru, ka sāksies rosība komisijā un darība valstīs. Uh, nacionālajām iestādēm ir jāapzinās, ka tām ir pienākums uh, informēt, vienkāršot un samazināt birokrātiju. Un ka nedrīkst uh, sadārdzināt uh, to visu pilsoņiem, kas vēlas saņemt veselības aprūpas pakalpojumus. Vai, piemēram, ja viņi e, vienkārši sagatīšanās pēc ir citā dalībvalstī un viņiem ir vajadzīgs veselības pakalpojums. Tas ir svarīgi e, visiem pilsoņiem Eiropas Savienībā. Paldies, un novembra nākamajā sesijā turpināsim. Tagad nākamais darbkārtības punkts ir e, ziņojuma projekta izskatīšana par um, direktīvu eh, par maksājumu kavējumu novēršanu, komerc darījumos eh, īstenošanu. Un Lara Komi ir referente. Lūdzu, paldies priekšsādātāji. Es arī gribētu pateikties pārējiem kolēģiem, kuri ar mani sadarbojas ļoti konstruktīvā gaisotnē. Uzreiz eh, ķersimies klāt šai direktīvai. Tātad tā ir direktīva uh, Eh, par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos. Tur ir eh, drīz, 30 un 60 dienas ļoti skaidri definēti šie termiņi. Eh, te ir runa gan par privātiem, gan par uh, publiskiem uh, maksājuma prasījumiem. Bet šeit var arī diferencēt, bet mēs redzam, ka ne vienmēr un ne visās dalībvalstīs šī, dalība, šī direktīva ir optimāli ieviesta. Ir tādas um, valstis, kā piemēram Itālija, kur ir 104 dienu um, maksājumu um, termiņš, un 47 dienas ir vidējais termiņš. Un, Tas uh, daudziem uzņēmumiem gandrīz nozīmē bankretu, īpašiem VU, um, un uh, labi strādājošiem uzņēmumiem nonākt situācijā, kad viņiem gandrīz jābankrotē, tas ir absurdi, un tāpēc mēs koncentrējāmies uh, uz uh, šīs direktīvas pārskatīšanu, jo krīzes brīdī, kad uh, ir tāds vispārējais grūtības, manuprāt, ir četri aspekti, uz kuriem jāliek uzsvars. Pirmkārt, ir jāparēdz maksimālais laiks um, privātajā sektorā, uh, tātad īpašos gadījumos, jo nevar būt tā, ka ilga maksājuma kavēšanās um, ir tik liela atšķirības ar lieliem un mazajiem, ir arī negodīga praksa bieži vien, un uh, tā nedrīkstētu nākotnē būt. Otrais punkts ir tas, ka mums vajadzētu obligātus un piemērotus uh, kompensācijas pasākumus paredzēt. Uh, ir tāds valsts kā, piemēram, Spānija, kur ir lieliska procedūra, ja um, tā tad valsts iestādes nemaksā, tad balsts par to. Uh, atbild, un uh, varbūt, ka jāpaskatās, vai nebūtu labākas iespējas, vēl, bet tam visam ir jābūt uh, kopsakarībā ar obligātu sistēmu. Pretējā gadījumā mēs kāpsimies atpakaļ, kā tas pagātnē jau ir bijis. Trešais aspekts ir tas, ka mums ir vajadzējas striktākas kontrolas no dalībvalstu puses par atbilstošiem pasākumiem, uh, piemēram, vainīgo nosaukšanu vārdā. Tāda sistēma, un tad uh, tiek tā kā um, ar pirkstu parādīts uz šiem te sliktajiem, bet tas ir tāds efektīvs uh, pasākums. Uh, arī attiecībā uz tirzniecības eh, nolīgumiem. Tātad, ja mēs redzam, ka mums ir eh, darīšana ar nopietnu uzņēmumu, kas maksā savus rēķinus, eh, īsteno labāko praksi, tad vajadzētu arī viņi tā kā kaut kā atlīdzināt. Un pēdējais punkts ir maksājumu ātrums. Tātad, jo ātrāk tiek veikti maksājumi, jo uh, vieglāk ir ievērot šīs 30 vai 60 dienas, kas ir paredzētas, un tad ir tāda pozitīva ekonomikas aprite, ekonomika labi darbojas, ir e, valstis, un diemžēl mana valsts Itālija arī pie tām pieder, e, kas e, šobrīd saskars ar pārkāpumu procedūru, jo tā nav pielāgojas noteikums, un to mēs arī sakam projektā proti, ka valstī pašai ir jāizrāda labs piemērs jāparāda, ka valsts uh, pati turas pie šīs labās maksājuma prakses, bet tieši Itālijas gadījumā, diemžēl, ir ļoti slikts piemērs attiecībā uz uh, šajam, šiem noteikumiem. Protams, esmu gatava veikt uzlabojumus, tad, kad kolēģis teiks priekšlikumus. Un, um, piemērošanas joma nevienmēr uh, ļauj uh, ātri reaģēt um, un apmaksāt parādus. Kas attiec uz laika grafiku, tad šodien ir uh, ziņojuma projekta prezentācija un tad 17. Uh, oktobris ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Es gribēju vienkārši saskaņot ar jums šos uh, termiņus, un tad 21. un 22. novembrī šie grozījumi tiks apspriesti, un 6. decembrī imko balsojums, lai janvārī vai varbūt vēl agrāk varētu balsot plenārsēdē. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka mums ir jāparāda, ka varam eh, ātri reaģēt šādā jautājumā, tie ir ļoti svarīgi jautājumi, un mums ir jāparāda, ka Eiropa atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus, uh, un uh, atbalsta arī uzņēmumu savstarpējo sadarbību un veicina godīgu konkurenci, nepieļaujot negodīgu praksi. Paldies vēlreiz ēnu referentiem, mums vēl būs virkne tikšanos un varēsim diskutēt savā starpā, lai rastu pēc iespējas labāku risinājumu, un kā jau teicu, gatava esmu ar visiem diskutēt. Paldies, un tagad no sociāldemokrātiem ir. Uh, um, kolēģe uh, Grapīnī. Anu referenta. Jā, es pilnībā piekrītu Lārai Komī. Es savā valstī biju mazo un vidējo uzņēmumu ministre, kad šī direktīva tika pieņemta, bet šajā gadījumā, šīs direktīvas gadījumā, um, ir tiešām vāji rezultāti. Tas nav vienkārši ētikas jautājums apmaksāt rēķinus. Uh, maksāt pēc 30 vai īpašos gadījumos 60 dienām ir nu, noteikti nepieciešams, jo tiklīdz kāds nemaksā, tas rada tādu parādu ķēdi. Un arī valstī nav ētiski nemaksāt, un es tieši biju atbildīga kā ministra par šo jautājumu. Tiesiskums eh, ir svarīgs lielie uh, Eh, uzņēmumi ievēro noteikumus, eh, bet bieži vien viņiem ir apakšuzņēmēji, eh, mazāki uzņēmumi, un viņi vairāk kā sešus mēnešus nesaņem maksājumus, un tie ir tie, kas ir šīs ķēdes pašā lejā, ir tie, kas ir visdramatiskākajā situācijā, runājot par valsts iepirkumu procedūru, un tieši tāpēc mums vajadzētu uh, atbalstīt šo jautājumu. Es kā vicepriekšsādātāja intergrupā par MVU zinu, ka esam organizējuši vairākas debatas un uh, visi MVU pārstāvji un pēdējās debatas notika 21. septembrī. Viņi visi sūdzas par vienu lietu. Un uh, direktīvā šeit ir paredzēta diezgan liela elastība - 30 dienas, 60 dienas, pat uh, ilgāk kā 60 um, dienas bieži vien ir pieļaujamas. Uh, Un es domāju, ka šeit vajadzētu noteikt tādus maksimālos griestus. Komisija ir izanalizējusi situāciju un puse uzņēmumu um, nesaņēma šīs soda sankcijas, tad, kad uh, nemaksā rēķinus. Uh, Soda sankcijas var nozīmēt arī tiesu darbus, kas bieži vien izvēršas diezgan dārgi, un dažās valstīs tas var ievilkties uz diviem, trim gadiem, un uzņēmums varbūt jau ir bankrotājs pirms saņems savu naudu. Šajā likumdošanā ļoti skaidri ir arī valsts loma definēta. Likumdošanā nodrošināt to, lai likumdošana ir piemērota dalību valstu situācijai. Manuprāt, tomēr šeit vēl ir diezgan daudz neprecizitāšu, kas mums, kā um, referentiem, nēnreferentiem būs jāprecizē, jāraugās, kā saīsināt maksājumu termiņus un jāraugās arī uz banku izmaksām, jo MVU ir uh, jāturpina strādāt. Uh, jāturpina ražot, eh, un tas nozīmē, ka viņiem ir jāizmanto banku aizdevumi. Un, protams, izmaksas, eh, procentu likmes būtu jāmaksā tiem, kas eh, nemaksā viņiem laicīgi. Likviditāte MVU ir ļoti svarīga, viņiem nav uh, rezerves kapitāla un tā tālāk, viņiem nav tādu resursu kā ar lieliem uzņēmumiem, tāpēc ir svarīgi arī šajā gadījumā uh, Līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā, gan uh, direktīvā, gan nacionālā likumdošanā um, mēs redzam, ka nav sasniegts vēlamais efekts. Un daudzi MVU uh, e, e, tieši var bankrotēt uh, līdzekļu tūkuma dēļ. Tagad solikungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es piekrītu lielākajai daļai punktu priekšlikumā. Uh, Es šo priekšlikumu arī atbalstīšu un gribētu izteikt dažas piezīmes. Pirmkārt, viens izmērs dar visiem, šī pieeja, man prieks, ka tā šeit netiek piemērota, un es saprotu, ka ir sektori, kuros maksājuma termiņiem ir jābūt ilgākiem, citur savukārt īsākiem, un tāpēc uh, man priecē tas, ka 21. pantā šis princips uh, Mm, tiek apstrīdēts šis te princips, ka visiem der eh, vienādi noteikumi. Nākamais 6,5 eh, darba vietas šeit, eh, tas tā tiek apriecin, aprēķināts, es nezinu, kā, tas, kā jūs pie tā nonācāt, jo man šķiet, ka, ja maksājuma plūsma tiek pātrināta, tad tie, kas saņem naudu, uh, Eh, viņiem būs labāka naudas plūsma, eh, tiks samazināts izmaksas un radīts darba vietas, bet tieši tas tiek eh, uzsvērts tātad kā negatīvs tiem, kam ir jāmaksā. Un, manuprāt, šie 6,5 tātad miljoni darba vietu nav precīzs skaitlis. Es atbalstu tos priekšlikumus, kas prasa uh, um, investīcijas kampaņas uh, un ieguldījums tajās, tātad uh, par informācijas kampaņām. Uh, tas jau tika apspriests, ka jāinformē uzņēmumi. Tad, kad uh, uzņēmumi un privātpersonas, uh, kad viņiem ir vajadzīga informācija, viņi uh, to var arī vienkārši iegūt. Svarīgi ir, lai uh, uzņēmumi un valstis uh, rāda piemēru, ievērojot maksājumu termiņus gan attiecībā uz precēm, gan pakalpojumiem. Un tādējādi mēs varam eh, visu šo procesu pātrināt. No vienas puses uh, ir aizvien stingrāki noteikumi uh, Eh, privātiem subjektiem, un valstis eh, vienkārši var neievērot noteikumus. Tik tālu no manas puses. Paldies! Liels paldies! Un Salīmovičs kungs no Aldes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu pateikties komiju kundzei referentei par eh, ļoti aktīvo darbu, ko viņi ieguldīja šajā lieliskajā darbā, un es domāju, tas ir labs idejas, izejas punkts mūsu diskusijām. Kā jau ziņojums norāda, uh, vēlo maksājumu eh, iemesli galvenokārt ir eh, biznesa kultūra un eh, piegādes ķēdē valdošā, valdošais nelīdzsvars. Novērtējumā mēs redzējām, ka gandrīz divas trešdaļas uzņēmumu zina par savām tiesībām um, maksāt uh, vēlāk, bet um, tik un tā divas, trīs ceturdaļas uzņēmumu joprojām saskars ar šiem problēmām. Un mēs redzam, ka e, ir tomēr dalībvalsts, kas e, veiksmīgāk e, cīnas pret šo problēmu. Līdz ar to jautājums ir, ko dara šīs dalībvalsts un ko nedara citas dalībvalsts. Un ja mēs salīdzinām šīs veiksmīgākās dalībvalstis - Zviedrija, Dānija, Somija, um, tad mēs uh, redzam, ka um, tas, ko viņi dara, uh, ir tas, ka fiksēti maksājuma termiņi um, gan uzņēmumu savstarpējos, gan privātpersonu un uzņēmumu maksājumos ir 30 dienu termiņš. Un, manuprāt, tā ir ļoti interesanta ideja, ko mums vajadzētu izpētīt tālāk. Un tomēr uh, ar to nepietiek, uh, arī jābūt sankcijām. Es, kā jau referenti norādīja, arī ticu, ka uh, automātiska procentu aprēķināšana ir vitāli svarīga šīs direktīvas ieviešanai. Tagadējā sistēma, kurā e, uzņēmumiem pašiem ir jāpieprasa procentu maksājumi, nedarbojas, un arī nākotnē tur nav potenciāla. Piegādātāji um, e, saprot arī, ka viņi uh, var zaudēt uh, Uh, līgumus, piemēram, uh, ja um, jūs pārāk pieprasāt savu maksājumu, tad varbūt pie jums vairs neviens nepasūtīs, tātad mums ir jānodrošina šāda automātiska procentu pieprasīšana. Vispēcot gribētu paust atbalstu komiju kundzes priekšlikumam uh, vienkāršošanai kompensācijas procedūrai. Bieži vien tiesu darbi aizņem pārāk ilgu laiku un tie ir arī dārgi. Uh, lai uzņēmumu īpašniekiem ļautu efektīvi īstenot savas tiesības, ir nepieciešams šāds grozījums. Paldies! Lielas paldies! Un tagad mums ir uh, Denis De Jongs no Goe. Lūdzu! Paldies, priekšsādātājs kundze! Un liels paldies arī um, referentei. Es domāju, ka mēs visi esam vienisprāts, ka šis ir ļoti Eh, svarīgs jautājums, un jo īpaši MVU, un jūs arī minējāt, eh, ka uzņēmumi pat bankrotēša, tad, eh, tad, kad nesaņem apmaksu par saviem rēķiniem standarta noteiktajā laikā. Es tiešām domāju, ka. Jā, es lasīju ziņojumu, un jo tālāk lasīju, jo vairāk man tas patika. Sākumā mēs sakām, uh, Um, ka vienādi noteikumi visiem ir sarežģīti. Es zinu, ka ir sektori, kur, piemēram, ir sezonas apģērbu pārdošana, tad tur ir izņēmumu gadījumi, bet um, to visu iekļaut jau pašā sākumā, tad um, lasot ziņojumu, uh, rodas iespējas, ka tiek teikts 30 vai 60 dienas ir norma, bet eh, jāskat sektors eh, katrs atsevišķi, un eh, ja pareiz to sapratu, tad tas nav tāds pieejas variants, kādu es gribētu izvēlēties. Varbūt, ka individuāls gadījumos varētu būt izņēmumi, bet vispārējie ja noteikumi būtu jāsaglabā. Uh, Un es domāju, ka arī valdībām un pašvaldībām un citām reģionālajām iestādēm vajadzētu uh, nepieļaut nekādu kavēšanos, proti tā jau ir, ka ja valdība nerāda labo piemēru, tad nekas nemainīsies. Un runājot par uzņēmumu attiecībām, tā ir tāda metode, kā gūt ieņēmumus, uh, novilcināt maksājumus. Un um, es gribētu drīzāk uh, redzēt tādus grozījumus, eh, lai pārietu no tīra CSR, kam es šeit eh, neticu. Tas ir tāds ieņēmuma modelis ziņāmiem eh, uzņēmiem, arī ar mediācijas starpniecību un uzņēmuma asociācijas. Šeit var nozara asociācijas var palīdzēt šajā procesā. Uh, Un tad mēs varētu iet tālāk, uh, saikne ar valsts iepirkumu, melnie saraksts, tas ir interesanti, to um, papētīt un varbūt varam nākt klajā ar sankcijām noslēgumā. Uh, es atbalstu uh, referentes ideju un secinājumus, bet es savos grozījumos koncentrēšos uz šādu tādu kā ekskalācijas uh, eh, procedūru. Anjo kungs arī gribēja izteikties. Thank, thanks very much. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es nezinu, vai referente zina, droši vien, ka tā vajadzētu būt, bet par negodīgu tirzniecības praksi nesen agrī komitejā tas tika skatīts, un es nezinu, vai jums ir bijušas arī ir sarunas ar referentu, jo jūs šeit runājat tikai par vienu konkrētu problēmu, par vēliem novēlotiem maksājumiem. Uh, problēma ir eh, tāda kā iespējama atriebība. Jā, jums ir šis vēlais maksājums, un eh, tad eh, um, vairum, tad, tad tirgotais saka, tad mēs uh, saņemsim naudu no jums citā veidā. Tātad jūs varat uh, tirdzinoties ar mums, bet jums ir jāiemaksā kaut kas. Vai arī viņi, piemēram, um, palielinās uh, izpārdošanu skaitu, kas ir jāveic. Uh, Tātad mēs reklamēsim jūsu produktu, bet jūs maksāsiet par šo te reklāmu. To var uh, pastiprināt, vai arī viņi varētu teikt, jūsu produkts uh, bojājas, ja mēs to nevaram pārdot uh, līdz uh, lietošanas termiņa beigām, tad uh, jums tas būs jāņem uh, atpakaļ, un mēs uh, prasīsim no jums uh, tik, cik uh, patērētājs par to maksātu, nevis tik, cik mēs jums samaksājam, bet uh, Vai, piemēram, ja jūs uh, nemaksāsiet laikā, tad mēs jums prasīsim īri par uh, plauktos izmantoto vietu. Tātad viņi visu laiku ir solīti priekšā. Tas ir ļoti sarežģīti, tad, kad ir uh, viens cilvēks, kas ir ļoti liels un spēcīgs, un tad ir MVU, kas nav tik spēcīgs. Es vienkārši gribēju jums dot dažus piemērus. Mans draugs uh, ir um, tirgotājs, viņš pārdod traktors, smagās mašīnas, viņš uh, ceļo pa Eiropas valstīm un notur šīs te pārdošanas sesijas. Un tā kā viņš man uh, nav devis atļauju, uh, es patiesībā viņam neesmu prasījis uh, tā precīzi strādāt, strādāt stāstīt, uh, tātad viņš dodas uz vienu dalību valsti, kur uzņēmums uh, Um, mē, nu, vēlas noslēgt darījumu ar viņu un maksās viņam 30 dienu laikā, un tad viņš saņem savu naudu, un tad viņš dosies uz citu valsti, lai apmācītu uh, tirgotāju grupu, un viņš saka, es uh, neapmācīšu. Um, um, vēl vienu grupu, uh, kamēr jūs man nemaksāsiet par iepriekšējo uh, um, grupu, ko es apmācīju. Viņš tad būs viesnīcā un teiks, es nenākšu lejā, kamēr jūs man nebūsiet šeit samaksājuši, jo jūsu rēķins jau ir trīs mēneši par vēlu. Tad, tad uh, viņi tiešām. Uh, Tā ir tāda kā spēle, bet tās ir divas atšķirīgas vietas. Tātad uh, uh, deputāti par tā runāja, un kultūras ir ļoti, ļoti atšķirīgas. Vispēcot, man bija vēlētājs no mana apgabala, kurš piegādā uh, apgaismas iekārtas. Viņam bija klients Rumānijā, kas uh, nopirka viņu aprīkoju, kas uh, um, pārdeva to tālāk un viņam samaksāja, bet mans uh, um, vēlētājs pārdeva piecās daļās un viņš nepiegādāja otro daļu, kamēr pirmā nebija apmaksāta, bet problēma bija ar pēdējo daļu, uh, jo viņš nevarēja nekādi piepdraudēt. Uh, Un viņš gaidīja un gaidīja, gaidīja, un viņi um, vienkārši nesamaksāja par šo pēdējo daļu. Viņš centās izmantot uh, tur esošo tiesu sistēmu, un viņš saskārās ar milzīgu korupciju. Tur uh, cilvēks tiesā, kurš uh, lēmja, kad būs noklausīšanās, uh, to Eh, klients, eh, kas nemaksāja, piekukuļoja, un eh, šis cilvēks vienkārši nodrošināja, ka šī tiesas sēde nekad tā arī nenotika. Tātad šeit ir milzīga problēma, būs grūti to atrisināt, es jums vēlu veiksmi, tas nav vienkārši. Paldies! Thank you, and then uh, some final Jā, paldies, un noslēguma vārdi referentes kundzei lūdzu. Jā, paldies, priekšēdētāji. Jā, es nekad nemeklēju vieglus uzdevumus bet uh, ceru, ka neiespējamā misija kļūs par iespējamo misiju ar kolēģu palīdzību. Sirsnīgs paldies, es uh, uzklausīju interesants tāds pieturas punktus. Protams, ka nevar vienā šādā dokumentā iekļaut visu, bet es priecājos par grozījumiem, un uh, mēs precīzi paraudzīsimies uz tiem, lai mēs uh, būtu arī spējīgi ieteikt tādu sistēmu, kas būtu domāt arī mazajiem patērētājiem, ir īpaši raugoties šeit par banku sistēmu. Dati nav vienkārši izsūkt no pirksta, bet tie dati, kas eh, izriet no analīzes par to, kā ir īstenoti un eh, prakse un kāda ir komisijas pētījuma par to, ja ir kaut kādas problēmas šajā jomā, tad eh, es domāju, ka vajadzētu vērsties pie komisijas un no komisijas uh, lūgt detalizētāku informāciju. Es ļoti priecājos par labo sadarbību. Tā jau ir bijusi. Es ceru, ka mēs līdz janvārim to visu varēsim pabeigt. Un ne tikai mums, bet arī uzņēmumiem tas sniegs labumu. Un pēdējais labums, kas attiec uz pārkāpumiem. Ja notiek tad iznāk, ka uzņēmumiem jāmaksā divas reizes, un arī iedzīvotājiem. Šie pārkāpumi attiecas uz valsti, bet pilsonis pat tas maksā arī. Nodevas, un viņš tiek tagad dubultīgi sodīts. Un, protams, sodi tos vajadzētu ņemt vērā, bet nevajadzētu šeit pārcensties, lai nebūtu tā, ka mēs uzņēmējus un pilsoņus eh, sodām vēl divreiz, kas attiecas uz laika grafiku. Domāju, ka mēs izdosies panākt eh, ātru pabeigšanu, kas attiecas uz grozījumiem, un arī sarunas būs veiksmīgas, un es gribētu pievērsties tam, ko teica priekšsēdētāja. Jā, par datumiem. Grozījuma iesniegšanai 17. oktobris, un tad ir uh, novembra sesijā paredzēts un balsojums 6. decembrī par šo dokumentu. Līdz ar to mēs varam pabeigt uh, šo un pārvieto, pāriet uz nākamo priekšlikums par grozījumiem, par dokumentu, par to, kā modernizēt un labāk īstenot Eiropas Savienības patērēt tiesību aizsardzības noteikumus. Un uh, mūsu referēts ir Daniels Dantāns. Jums tagad vārds paldies priekšsēdētājiem. Cerams, ka visi varēja paraudzīties, kāda grozījuma tur bija arī pāris tehniskas problēmas. Un uh, mēs uh, tikai pagājušās nedēļas beigās saņēmām to, ko tos grozījumus. Tur bija vairāk nekā simts grozījumi. Un uh, tur bija arī Tas attiecās uz komisijas tekstu, un tur runa ir par uh, tvēruma paplašināšanu, tā kā tas bija ļoti tāds garš ceļš. 430 grozījumi, un uh, nākamajās nedēļās būs jāparlūko vēl kādi, ja nāks klāt kādi 70, tad kopā būs 500. Un, uh, jā, daudzās jomās grozījumi ir apmēram vienā virzienā, un es ceru, ka varēs sasniegt vienošanos. Jā, un negribu šeit iešlikt pārāk lielās detaļās attiecībā uz grozījumiem, jo kolēģi var arī vēl izteiksies, bet pāris punkti. Ir ļoti pozitīvi, ka ir tāda vispārīga vienošanās, kas izpauž arī grozījumus ar manu ziņojuma projektu. Un uh, šāds priekšlikums uh, un arī komisijas uh, tas sūtīja tādu negatīvu signālu, un tas kaitētu arī patērētājiem, bet īpaši arī raugoties uz e-komerciju. Nekādu šaubu nepastāv ka par sodiem. Tur ir vairāk grozījumi par pārjomu un pārobežu aspektiem. Tur varēsim atrast droši vien vienošanos. Jā, tur bija runa arī par vairākiem punktiem, ka tur nepieciešams ieviest eh, svītrojumus, un es ar interesi gaidu, kā mēs varēsim panākt vienošanos eh, par eh, preču kvalitāti. Tur vajadzētu pielikumā mainīt melno sarakstu, un, kur ir runa arī par komerciālo praksi. Un, un pagājuši mēnesis bija arī iniciatīvas ziņojums, tur arī ir arī ierosinājums par papildinājumiem melnajam sarakstam. Uh, Un uh, mums tur būs arī vēl turpmāk jādiskutē par to, kāda ir īpaši ar uh, juridiskajiem dienestiem un kādas būs uh, sekas tām uz atsevišķiem uh, tirgiem. Ja produkts ir domāts uh, visai Eiropai, kādi tur atsevišķi aspekti atsevišķās Eiropas daļās, kas tur saistīts ar, uh, piemēram, ar garšu, ar dažādām uh, preferencēm, un tur vajadzēs arī vēl komisijas tekstu paraudzīties, kas attiecas uz patērētāju un uh, nu, platformas, uh, attiecībā uz platformu par biznesa regulējumu. Mums ir arī plānotas uh, sanāksmes arī tehniskā līmenī nākamajās nedēļās. Paraudzīsimies, ko domā kolēģi. Bet vēl noslēgumā ir no padomes puses e, ir e, signāls, ka viņi tik ātri nevirzās priekšu kā mēs, un mēs vēlamies arī viņu darbu pātrināt. Mēs pie tā strādājam, un e, tas būtu ļoti, ļoti labi, ja mēs panāktu vienošanos līdz mandāta beigām, bet šeit vajadzētu paraudzīties, lai padomi to nenobremzē. Paldies, un priecājos par kolēģu komentāriem. Paldies! Pirmais ēnu referents Paskals. Uh, arī Mons no Tautas partijas. Jā, tas ir ļoti svarīgi, it īpaši patērētājiem, ka ir iesniegti 35 grozījumi. Šie 35 grozījumi par sešām sadaļām tie sadalīti. Es gribētu tieši par tiem izteikties un paskaidrot, kādēļ mēs tos iesniedzām. Pirmais punkts, ka mēs par sankcijām par plaši izplatītiem pārkāpumiem patērta tiesībās. Mēs domājam, ka nevajadzētu šeit izgudrot jaunu juridisku instrumentu, bet tieši to izmantot, ko mēs jau tagad izmantojam kopš uh, no 83. panta par patērta tiesību direktīvu. Tur precīzi teikts, ka vai no nu 5% no visa gada apgrozījuma ir jāņem, vai arī tāda uh, nemainīgā summa, kas nedrīkst pārsniegt 10 miljonus eiro. Es domāju, ka vienkāršošanas dēļ būtu ļoti labi, ja mēs tieši šo tekstu no patērētāja tiesību direktīvas izmantotu. Un nevis par katru jauno juridisko tekstu mums ne, nevajadzētu izvērtēt jautājumu, kā tad vajadzēja būt pieejai. Otrais ir uh, pārdošana līdz mājas durvīm, piegāda līdz mājas durvīm. Ja uh, šeit uh, komisija noteikusi tādas noteikums, kā to ierobežot, Mums nevajadzētu pārāk daudz tur uh, iejaukties. Tas jau ir uh, mēnēs saraksts, uh, ja kāds. Uh, šādā veidā agresīvi uh, nāk ar precēm uz mājām un piedāvā savu preci, tas jau ir aizliegtā prakse. Un, manuprāt, uh, komisijā, ja tur nav pietiekami daudz dati, kādēļ mēs šādu pasākumu vēl papildus, uh, kādēļ mums ieviest, ieviest vēlamies. Tādēļ mēs iesakām, ka komisijas ieteiktais uh, norma, ka mums vajadzētu svītrot, jo tas jau ir noregulēts un uh, nav nekāda no iemesla to papildus vēl darīt. Trešajā sadaļa - individuālie juridiskie aizsardzības līdzekļi patērētēm. Tur ir analoģija teksta, ko es pats kā referents uh, sastādu par garantijas termiņiem un tiesībām, kas ir patērētājiem, ja kāds produkts ir ar trūkumiem. Es šeit iesaku, ka blakus uh, paralēli uh, līguma laušanai varētu paredzēt arī cenas samazināšanu, jo līguma pārtraukšana eh, patērētēm nevienmēr ir, ir pareizais līdzeklis. Tas ir par garantiju tiesībām. Atbilstoši kvalitāte, di, di, divējāda kvalitāte. Es domāju, ka tā ir ļoti emocionāla tēma. Mums šeit eh, vajadzētu tomēr tā ļoti saprātīgi un racionāli rīkoties. Es zinu, ka daudziem, daudziem kolēģiem Arī šeit parlamentā tas ir temats, kur uh, uzreiz tas ir kļūst ļoti emocionāls jautājums. Gribētu norādīt uz to, ko komisija jau šajā jomā ir darījusi. Harmonizētā testu procedūra. Es domāju, tas ir labs instruments, lai šo jautājumu saprātīgi risinātu. Vispirms ir jāpārbauda, kas šeit ir jāizsako, pret ko jāvēršas. Ir arī jādefinē, uh, kas ir šis nodarījums, kas ir lietas būtība, proti, kad produkti, kas faktiski ir identiski un uh, vajadzētu tiem būt identiskiem tirgū, bet ka tie, to, tiem tomēr ir divējāda kvalitāte. Kopš uh, kura brīža tad tas ir uh, nodarījums, kas ir jāizseko un kā tas var ir kaut kas tāds, ko nevajadzētu izsakot. Es domāju, ka komisija tur vēl nav pietiekami visu noskaidrojusi. Definīcija tajā tekstā, kas ir mūsu priekšā, mums šķiet pārāk neskaidra, tas ir pārāk daudz atstāja iespējas interpretācijā un juridiskai nedrošībai, un tas eh, izraisa tieši tādu notikumu attīstību, kas eh, tirniecībā parādās un cilvēki tiek sodīti kas faktiski eh, uz šiem cilvēkiem tas faktiski nevajadzētu tam attiekties, un tā vajadzētu izvairīties. Un tādēļ mēs arī uh, Es uzskatu, ka, kas attiec uz definīciju par jēdzienu, par produktu ar divējādu kvalitāti, šeit vajadzētu paraudzieties uz to, ko komisija jau definēs harmonizētā testa procedūra. Tur tas ir definēts, tas ir labāk tur definēts, to vajadzētu arī šeit pārņemt. Un svarīgi man ir, ka mēs šo nodarījumu pieņemam nevis kaut ko tādu vispārēju, bet mēs no gadiem uz gadiem, katrā atsevišķa gadījumā, kā tas arī tiek ieteikts šajā harmonizētajā testu procedūrā pārbaudīt. Tas nav tāds vispārīgs nodarījums, bet katrā atsevišķajā gadījumā tas ir jāpārbauda. Ja kaut kas ir, kas atbilst tām, ko mēs gribam izsakot, izmeklēt, tad tas ir jādara. Piektā nodaļa. Palielināta caurskatāmības procedūra tieši saistas tirgiem kā mēs uzticību tiešācis platformās, kas pārdod uh, produktus vai kāda vārdā pārdod vai pa, ar trešo palīdzību palīdz, kā mēs to varam šo patērētāju uzticību palielināt šādam tirdzniecības veidam. Komisija ir ieteikusi, ka galvenie parametri uh, rankinga sistēmai to vajadzētu definēt. Dalton kungam ir taisnība. Viņš arī iepriekšējās komitejas sanāksmēs vienmēr norādījis to, ka mums nevajadzētu pārāk daudz informācija vai nevajadzīga informācija sniegt, jo tas vienkārši patērētājiem sajauktu galvu. Vajadzētu pateikt būtisko. Un es domāju, ka ir arī svarīgi, kā platformas tām nevajadzētu atklāt savu algoritmu. Jo tā taču ir uzņēmē darbības ideja, kas ir šiem platformām, un ja to atklāju, tad neviens eh, neattīstīs šādus algoritmus, jo nekādu labumu tirgu tad nevarēs iegūst. Tātad šī rankinga priekš raksti, noteikumi, ko komisija iesaka, tas ir skaidrs, tam ir jābūt vienkāršam un skaidram, lai patērēs to arī saprotu, un es arī kaut ko pievienoju, kas man ir ļoti svarīgs. Tas, kā ka kritēriji, kas eh, noved pie pirkšanas, bieži vien tas ir, eh, tas ir atšķirīgi tās atšķirības, ko patērētājs pircējs jau ir izmantojis, kurš ir pircis šādu produktu. Daudzās sarunās mums tika teiks, ka tas ir vesela atsaucas industrija ka veseli uzņēmumi specializējušies uz to, ka šīs atsauces, atsauksmes izgudro, lai tad varētu šo produktu tādā veidā piedāvāt. Es gribētu plat, uzticību platformām palielināt, proti, kā platformas uh, vienkāršos vārdos patērētājiem paskaidro, pasaka, vai šīs atsauksmes ir autentiskas vai ne. To var ļoti vienkārši izdarīt. Vai klients, kas uh, raksta recenziju, vai viņš eksistē un vai viņš patiešām kaut ko nopircis, to jau platformas zina, un tad viņi to var uh, identificēt un pateikt uh, klientam, jā, tā ir atsauksme patiešām no reāla pircēja, un ja šī pārbauda nav, tad ir jānorāda, uh, ka tās varbūt ir atsauksmes, kas uh, ir radušās tādā veidā, kas nenāks par labu patērētēm. Un kā pēdējais, un uh, tur pilnībā piekrītu kolēģim Dautonam un laikam parlamenta vairākumam, ka tās lietas, uh, ko iesaka komisija par atsaukšanas tiesībām, tās vienkārši vajadzētu svītrot, jo tas ir visvienkāršākās un viskaidrākās tiesības, kas ir patērētājām, un esmu nopircis produktu, un 14 dienas bez jebkāda iemesla var nosūtīt atpakaļ. Mm norādīšanas, iemeslu norādīšanas. Bet ja tagad kaut kādi pasākumi vai kritēriji tie tiek atšķaidīti, tad, manuprāt, mēs neko labu neizdarīsim. Tas ir visvienkāršākās tiesības, kas ir patērtiem, ko katrs zina, un nevajadzētu to visu mainīt. Domāju, ka visi šajā formā to arī pazīst. 35 grozījumi tos esmu iesniedzis, esmu diezgan pārliecināts, ka mēs kā parlaments, mēs atradīsim uh, vienu viedokli un uh, izstrādāsim labus kompromisus, un kā jau parasti, padomē vajadzēs pieņemt vispārīgo nostāju, un es ceru, ka padomē atradīsies arī nepieciešama enerģija, lai to izdarītu. Es domāju, ka šajā tiesību aktā, kur ir tik daudz nesaskaņu, ka to vajadzētu pabeigt pirms uh, sasaukuma beigām. To vajadzētu dabūt gatavu. Tas nāk par labu patērētājiem. Lies, paldies! Paldies! un sociāldemokrātu vārdā Evelīna Gebēta. Jūs runāsiet Evelīnas vārdā, Serhanovs kundze lūdzu. Paldies! Diemžēl, kā jūs redzat, sociāldemokrātu referentu ēnu referente nav uh, ieradusies, nevar ierasties uz šo komiteju sanāksmi. Viņa ļoti atvainojas par to un saka paldies, ka izrādāt sapratni. Gebhārdas kundze varas piedāvāt šādus paskaidrojumus. Mm par viņas pašas iesniegtiem grozījumiem, par tiesībām, par attiekšanās tiesībām. Gebhārdas kundze noraida referenta un eh, ēnu referenta eh, ierobežošanu šīm eh, vislabāk pazīstamajām patērētā tiesībām, bet vēlreiz viņi gribētu izteikt viņas neapmierinātību un, un izbrīnu par komisijas mēģinājumiem, kas attiecas uz šādu tiesību ierobežošanu, un arī tur ir nepietiekami dati par uh, platformu caurskatāmību. Gebhārdas kundze augstu vērtē komisijas centienus uh, sniegt uh, panākt lielāku caurskatāmību, lai varētu aktualizēt esošo likumdošanas ietvaru attiecībā uz transakcijām starp patērētājiem un platformām. Uh, un uh, Gebhārdas uh, kundze ņēmusi vērā pētniecības grupas uh, uh, sasniegtos rezultātus arī digitālo pakalpojumu jomā un tiešais platforma darbā. Un tas bija jau, šis vērtējums bija 2016. gadā. Ir īpaši svarīgi viņā ir, uh, lai tiktu ieviestas normas par, uh, par reputācijas atsauksmu sistēmu, lai patērētāji varētu saņemt labāku informāciju par to, kādi mehānismi tiek izmantoti, lai nodrošinātu, kā. Ka atsauksmes ir autentiskas un kā šīs atsauksmes sistēmas darbojas. Gebhāras kundze uzskata, ka caurskatāmības prasības, kas ir paredzētas priekšlikumā, tiešsaistes uh, piedāvātiem to vajadzētu paplašināt arī uz citiem platformu veidiem, tādēļ, ka dalība val, valstis uh, to tvēra plašāku un uh, tam vajadzētu būt vairāk draudzīgi patērētājiem. To vajadzētu garantēt. Gebhārdas kundze arī uzskata, ka nepietiek, lai vienkārši sniegt informāciju par galvenajiem parametriem, kas ir attiecībā uz uh, rankingu, kas uh, patērētēm vajadzētu būt uh, informācija par uh, būtiskiem kritērijiem, saņem pietiekama informācija, lai viņi tiešām varētu saprast, uh, kā šis uh, rankinga mehānisms darbojas. Vēl svarīgāk ir Gebhards kundzes grozījums par sesto pantu. Uh, par uh, garantijas noteikumiem, uh, līgumiem, kas ir, uh, ko izmanto tiešaistas platformas, par modernizāciju patērētāju aizsardzības noteikumus. Gebhārdas kundze vēlas arī uzsvērt, ka viņa ir vērtē arī progresu, ko ir sasniegusi patērtiesību direktīva. Tur viņa arī bija ēnu referente no sociāldemokrātu grupas un nonāk pie secinājuma, ka pirms uh, līgumslēgšanas informācijas eh, prasības, eh, tāpat ir tiesiska aizsardzības līdzekļi, pārkāpuma procedūras ir jānodrošina pietiekamā apjomā. Tādēļ viņa īpaši iesaka nodrošināt efektivitāti. Patērtiesību direktīvā patērtēm vajadzētu būt standarizētām tiesiskajiem aizsardzības līdzakļiem, ir īpaši, ja neatbilstība tiek konstatēta no tiešgotāja puses. Un par divējādo kvalitāti Viņa lūdza e, arī. E, man arī, sapcīt, būs pašai atzinums par to, un gribētu tādēļ e, lūgt arī, lai jūs man piešķirat runas laiku, bet lai noslēgtu, lai būtu tāda nenoslēgta saraksts, Un tas arī par to ir arī Gebhārdas kundzes grozījumos, kas ir vissvarīgāk un ko vajadzētu risināt arī kompromisa grozījumos. Kopumā Gebhārdas kundze ir pārliecināta, ka Daltona kungs eh, ciešā sadarbībā ar visiem ēnu referentiem varēs sasniegt kompromisus ātri, un tas uzlabos komisijas priekšlikumu ļoti būtiski. Kopīgais mērķis visām šīm sarunas komandā ir pabeigt ziņojumu pienācīgā laikā, lai varētu uzsākt trialogu sarunas pietiekami ātri, kad uh, padomi tik būs pieņēmusi savu vispārīgo nostāju. Paldies, paldies, Aldes Vārdas Jēmoviča kungs. <coughs> Madam Chair, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlos pateikties Dalton kungam par ziņojumu priekšlikumu. Tas ir ļoti labs pamats darbam. Šobrīd mēs pārskatām šos apmēram 500 grozījumu priekšlikumus, kas atspoguļo, cik ļoti nozīmīgs ir šis dosjē. Protams, ar eh, nepacietību gaidu angļu tulkojumu, taču pāris eh, provizorisku komentāru no manas puses tagad. Alda grupa principā atbalsta komisijas piedāvāto priekšlikumu. Mēs eh, šeit neveicām nekādas lielas izmaiņas, jo esam apmierināti ar šajā iekļautajām normām un vēlamies, lai laicīgi tiktu pieņemts šis priekšlikums pēc iespējas uh, ja to var panākt pirms šī sasākuma beigām. Ir vēl uzlabojumi, kurus varam veikt, kurus piedāvājam arī mūsu grozījuma priekšlikumos. Un priecājos, ka daži no maniem kolēģiem ir iesnieguši līdzīgus uh, grozījumu priekšlikumus, jo īpaši par šādiem punktiem. Par atteikumu tiesībām. Priecājos, ka tik daudzi kolēģi ir izsvītrojuši komisijas piedāvāt to. Protams, ka patērētājiem ir liektas tiesības atgriezt preces, pat ja tās neatbilst konkrētām prasībām. Nu, ja es izmantoju kādu kafijas automātu pāris reizes, 5-10 reizes, tam ir jādarbojas. Man nav jāuzdod jautājums, kāpēc pēc trim dienām šis automāts vairs nedarbojas, nu, neatkarīgi no tā, cik bieži tas ir izmantots. Katrā gadījumā neesmu pārliecināts par komisijas piedāvātajiem pierādājumiem ar kartiem pietiktu, lai veiktu šādu būtisku soli. Tāpat arī tas sniegtu negatīvu signālu patērētājiem, ļautu pārāk plašas manevrēšanas iespējas uzņēmumiem, kas varētu brīvi interpretēt, kas ir pārmērīga produktu lietošana un kas nē. Tāpat priecājos, ka daudzi atbalsta prasības tīmekļa vietnēm, ka tā ir jāpublicē atsauksmes, vai nu tās ir apstiprināts vai nē. Manuprāt, tas ir labs solis uz priekšu komisijas priekšlikumā, kas paaugstina caurskatāmību patērētājiem. Mēs šeit aizsargājam jaunu darījumu patērētājiem, nevis uzņēmumiem. Patērētājiem ir jāzina, kas ir šie paziņojumi, atsauksmes uh, tīmeklapā. Kad es uh, rezervēju viesnīcas uh, Strasbūrā, es varu konstatēt, ka daži no atsauksmēm ir viltotas. Ja jūs darbojaties zināmās jomās, tad jums ir pieejams arī konkrētas zināšanas, taču, ja jūs uh, pēkšņi parādaties kādā jaunā jomā, tad jums šīs atsauksmes nevar palīdzēt. Šo atsauču publicēšana ļoti būtiska patērētājiem. Un ir jāliedz tīmekļa vietnēm pārskatīt šīs atsauksmes. Tad es domāju, ka daži kolēģi dodas pārāk tālu runājot par um, tiešais platformu atbildību. Mm, esmu diezgan skeptisks pret pārāk uh, lielu kontroli piegādātājiem, ko piedāvā daži no kolēģiem. Es ceru, ka mēs varētu padiskutēt vēl dziļāk par tiešais platformu atbildību un neizmantojam tādus uh, neskaidrus terminus un dodamies tālāk nekā uh, Tas ir saistīts ar patērētāju aizsardzību. Mēs negribam uh, kaitēt uzņēmumiem, mēs gribam uh, aizsargāt patērētājus. Šeit ir jāievēro šis uh, līdzsvars un ar nepacietību gaida arī turpmāko sanāks nākamnedēļ. Paldies un gojas Šenovan kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, neizteikšos par visiem mūsu kreiso iesniegtajiem grozījuma priekšlikumiem, tikai par četriem punktiem. Pirmkārt, par atteikumu tiesībām priecājos, eh, ka ļoti daudzi kolēģi šajos grozījumos eh, piekrīt mūsu viedoklim. Tas ir skaidrs signāls gan padomēji, komisijai, kā arī patērētājiem, ka šis ir viens no centrālajām patērētāju aizsardzības tiesībām, kuras nevajadzētu vājināt, un tādēļ esmu pārliecināts, ka gūsim arī politisko kompromisu starp grupām. Otrais punkts - sankcijas, eh, soda maksājumi. Šeit grozījumi eh, vidū politisko grupu viedokļi atšķiras, un es eh, vēlos atgādināt, ka šīs sankcijas stājas spēkā, kā līdz šim tas ir paredzēts, kad runa ir par ievērojumiem pārkāpumiem. Un tādēļ mums ir iespējams, da, nepieciešams efektīvāks tādas um, biedējošākas sankcijas, citādi tām taču nav nekāda nozīme. Tādēļ komisijas uh, regulējums šeit mm, nedrīkst mazināties, tas drīzāk ir uh, jāpadara daudz striktāks. Treškārt, tiešais platformas. Manuprāt, pašreizējā definīcija ir pārāk ierobežojuša, tādēļ mēs kopā ar citām grupām pieprasām plašāku definīciju, ko paužam mūsu grozījuma priekšlikumos. Šeit galvenais atslēgas punkts uh, ir uh, vairāk caurskatāmības, un platformām ir jānodrošina vairāk caurskatāmības, vairāk atbildības patērētājiem. Tādēļ mēs vēlamies, lai šeit uh, kopā ar komisiju uzlabotu priekšlikumu. Un uh, ceturtais punkts uh, - divējādās kvalitātes preces. Šeit uh, galvenais jautājums ir solidaritāte ar pilsoņiem centrālajā un austrumu Eiropā, kurš šis aspekts visvairāk darbojas, un mūsu kreiso labākais eh, priekšlikums būtu papildināt eh, direktīvu par negodīgu komercpraksi, ka šeit jāveic grozījumi. Mani kolēģi jau par to ir runājuši, un arī mans kolēģis ir piedāvājis arī konkrētu grozījumu priekšlikumu, ko atbalstu. Un es domāju, ka mēs visi kopā dodamies pareizajā virzienā, lai panāktu pienācīgu regulējumu mūsu patērētājiem, lai viņi tiktu pienācīgi aizsargāti. Paldies, un Borzāns kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties eh, referentam par š piemēroto konstruktīvo pieeju. Šis eh, ziņojums ir lieliska iespēja, lai nodrošinātu labāks tiesības patērētājiem. Uh, Kopā ar saviem kolēģiem iesniegtie grozījumi atsauc uz uh, tiešsais tirgotāju atbildību attiecībā pret uh, patērētājiem. Šeit ir arī jāpiemina jaunās tehnoloģijas, kas rada jaunas izaicinājumus, ir jāparedz regulējums tiešsaistes vidē, lai patērētāji vairāk uzticētos uh, šiem pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti interneta vidē. Ir nepieciešams regulēt arī atsaukšņu jomu. Dažreiz ir jāplūko viens un tas pats pakalpojums daudz, vairākās tīmekļu vietnēs, lai izprastu, kāda ir patiesā situācija. Tāpat arī esam iesnieguši vairākus grozījumus par divējādo produktu kvalitāti. Vakardien tika publicēts polijas eh, pētījums, un kolēģis jau minēja, ka mums sākumā ir jāizpēta pieejamie dati, pirms mēs kaut ko grozām tiesību aktos. Un šis pētījums liecina par to, ka salīdzinājumā ar vācu patērētājiem, poļu patērētājs saņem ne tikai sliktākas kvalitātes, kvantitātes, bet arī sliktākas kvalitātes produkts. Uh, Palmeļa tiek vairāk izmantota produktos, ir uh, mazākas aktīvās vielas pārstāvētas. Turklāt uh, arī ir mazāki šie produkti. Es vēlos atbalstīt grozījumus, jo īpaši saistībā ar direktīvas pielikumu, un šeit vēlos pateikties arī referentam. Ir skaidri redzams, ka tas referents ļoti labi izprot šo problēmu un ir gatavs uh, to atrisināt. Septembrī mēs pieņemām lēmumu grozīt pielikumu jo tas ir eh, labākais veids, kā grozīt reālo situāciju patērētājiem. Un šī ir iespēja padarīt tirgu daudz taisnīgāku, nodrošināt to, ka mēs visi esam līdzvērtīgi. Tādēļ mēs to atbalstam. Paldies! Noslēgumā Švāba kungs. Jā, es vēlējos vēl pievērsties, izteikties šajā debatēs, jo pats biju referents saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu, tādēļ ļoti uzmanīgi sekojuši visām diskusijām, vēlos pateikties attiecīgiem kolēģiem, taču jo īpaši mūsu ēnu referentam Paskālam arī Monu kungam, kurš mūs visus ļoti labi pārstāv. Vēlos uzsvērt to, ka tas, ko viņš minēja, ka ar šo priekšlikumu mēs nespēsim pilnvērtīgi aizsargāt uh, patērētāju tiesības ārpus uh, tirzniecības telpām. Mums ir uh, jāsaglabā iespēja nodrošināt tirzniecību ar apmeklējumiem uz mājām. Un mēs nedrīkstam šeit uh, pieļaut uh, sadrumstalošanu tirgū saistībā ar šo minimālo harmonizāciju, un žēl, ka SD ir citā, ar citu viedokli. Priecājos, ka Daudan kungs pieņēma uh, komisijas piedāvātos grozījumus, Mīviļš kungs uh, jau minēja, ka jābūt skaidrībai par neveiktu rīcību un tām jābūt konkrētām sankcijām. Sen Esmu pārliecināts, ka mūsu lieliskais ēnu referents Arimontu kungs eh, pienācīgi rīkosies ar mūsu grozījumiem, ka mēs nu, gūsim labu balsojumu. Paldies, un noslēgumā Semilānaus kundze. Jednou za, za slovo. Eh, ja ještě doplním eh, poznámky naší stěnové spravodajky, paní Gebhardt, konkrétně. Paldies. Vēlos pateikties referentiem, ēnu referentiem Un runāt par komisijas priekšlikumu. Vēlos uh, dzirdēt vēl plašākus skaidrojumus par šo divējādo produktiem. Kā mēs zinām, es esmu referente ziņojumam par divējādas kvalitātes produktiem. Septembrī piedalījos konkrētā sanāksmē, Un referents, diemžēl, šeit nepiedāvā konkrētus risinājumus. Es priecājos, ka Eiropas parlaments atbalstīja manus priekšlikumus, jo divējādā kvalitāte šī problēma varētu tikt atrisināta ar otro pielikumu negodīgas, negodīgo prakšu direktīvā. Tādēļ mēs piedāvājam arī attiecīgu priekšlikumu. proti, ka ir tas jāiekļauj melnajā negodīgo prakšu sārakstā. Mēs atbalstam pilnvērtīgu šādu prakšu aizliekšanu, ka ir divējādas kvalitātes produkti. Ceru, ka tas tiks arī noskaidrots sastajā direktīvas pantā. Tāpat arī vēlos norādīt uz to, ka uh, leģislatīvā procesa rezultātam jāparādās skaidrai definīcijai, jārezultēs skaidra definīcija par to, kas ir divējāda kvalitāte un kā konkrētajām iestādēm, kompetējām iestādēm ir jāatrisina šī problēma. Ir jāievēro noteikumi, jāizsargā patērētāji un kontrols iestādēm jānodrošina iespējas visu kontrolēt. Manuprāt, šis uh, spēcīgais mandāts, uh, kurš ir piešķirts referentam, cerams, ka rezultēsies. Paldies, eh, Galindas kundze lūdzu no komisijas puses. Paldies eh, priekšsēdētāji, paldies referentkunkiem, paldies eh, visiem šīs komitejas locekļiem, kas jau ir iesnieguši grozījumus. Mēs redzam, ka liela daļa no šiem grozījumiem dodas komisijas eh, priekšlikuma mērķa virzienā uzlabot uh, caurskatāmību, aizsargāt patērētāju tiesības arī pārobežu kontekstē. Sākumā runāšu par divējādās kvalitātes precēm. Kādēļ komisija nepiedāvā iekļaut šo prakses sar melnajā sarakstā. Mēs gribējām runāt par šo problēmu konkrētā ietvarā, runāt par konkrētajiem gadījumiem, atsevišķiem gadījumiem. īpaši runāt par divējādas kvalitātes produktiem būtu ļoti grūti jau pirms tam uh, konstatēt, vai šeit pastāv divējādas kvalitātes produkti vai nē, un dažreiz ir uh, attaisnojoši šādu produktu eksistenci. Otkārt par atteikumu tiesībām. Mēs zinām, ka šīs ir pretrunīgākā daļa mūsu priekšlikumā, un necenšos šeit jūs kaut kā pārliecināt, vienkārši vēlos jums atgādināt par komisijas argumentācijas aizsībā ar šo priekšlikumu. Uh, Tas mūsu mērķis nav samazināt šīs tiesības patērētājiem vai atturēt no šādu pirkumu veikšanas. Taču tas attiec tādiem gadījumiem, kur produkts tika izmantots pārmēru īgā apmērā, lai konstatētu tās funkcijas. Mēs gribam izvairīties no tādām situācijām, uh, kur sarežģītas sarunas starp tirgotāju un patērētāju par preces kvalitāti rada tirgotājiem grūtības pēc tam pārdot uh, šo preci otrreizējās lietošanas tirgū. Tad par uh, sankcijām 4% apgrozījums. Šos 4% mēs piedāvājam kā maksimumu un tikai attiecībā uz tiem pārkāpumiem, uh, kas ir saistīta ar uh, nacionālo iestāžu sadarbību patērēta aizsardzības jomā. Ir jau noteikti citas normas arī citu tiesību aktu jomās, piemēram, vispārējais datu aizsardzības regulas ietvaros. Un šeit galvenais ir nacionālās situācijas, šeit mēs atsaucamies uz dalību valstu uh, apgrozījuma kritērijiem. Tad runāt par caurskatāmību. Mēs negribam pārāk noslēgot platformas vai patērētājs ar pārmērīgu informācijas daudzumu. Mūsu priekšlikums neregulē principā atbildības jautājumus. To nodrošina e-komercijas direktīva, un mēs vēlamies arī uh, ievērot šīs tiesību normas. Taču, ja kādā platformā ir um, nepareiza informācija par negodīgām praksēm, tad uh, šī platforma būs atbildīga par um, šo negodīgo praksi saskaņā ar negodīgo prakšu direktīvu. Vēlos uzsvērt to, ka komisija kopā ar parlamentu un padomu ir gatava turpināt darbu pie šī priekšlikuma. Mēs ļoti augsti novērtējam šīs komitejas ieguldīto darbu un vēlmi pātrināt procesus, lai pieņemtu šo priekšlikumu. Mēs strādājam kopā ar Austrijas prezidentūru, lai pātrinātu lietas arī padomē, un esam gatavi arī noskaidrot visus jautājumus. Nevis tikai tādēļ, ka mēs uzskatām, ka šis priekšlikums ir slikts, Un kā arī iepriekšējais priekšlikums bija slikts, bet šobrīd mēs atrodamies sarunu procesā ar abiem līdzlikumu lēmējiem, un viņi ir pauduši attiecīgas bažas, par kurām ir jārunā. Paldies, un noslēgumā vārds uh, referentam. Paldies, paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Manuprāt, ir skaidrība par to, ka mēs neesam, mūsu viedokļi nav pārāk atšķirīgi par galvenajiem jautājumiem. Noteikti varēsim raiti virzīties priekš. Vēlos pieminēt pāris aspektus. Pirmkārt, uh, Manuprāt, komisijai ir eh, jāņem vērā tas, kas tika pausts šajā zālē par eh, atteikumu tiesībām. Man liekas, ka lielākā daļa izteicās, ka neatbalsta komisijas priekšlikumu šajā kontekstā. Šis viedoklis ir pareizs, eh, jo šīs šādējādi patērētājiem tiek samazināts iespējas aizsargāt savas tiesības un diez vai ši, no šīm tiesībām kāds būs gatavs atteikties. Tad runāt par sodiem. Es zinu, ka ETP pieminēja sodu sankcijas. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka atbalstīt komisijas teikto, ka būs problēmas, ja mēs uh, uh uzliksim sodus uh, dalībvalstīm, balstoties uz to globālo apgrozījumu. Šeit ir jārunā par konkrētiem pārkāpumiem. Turklāt mums ir jāapzinās, kāda ir globālā situācija. Piemēram, ja ir Kanādas uzņēmums, kas ir milzīgs uzņēmums un tirgo ļoti nelielā apmērā pāris preces Eiropas Sanības dalībvalstīs, tad uh, šī atbildība 4% globālā apgrozījuma apmērā ārpus Kanādas, nu, tas nesaskaņa proporcionalitātes principam sodu uzlikšanas jomā. Un šis princips vienmēr tika piemērots Eiropas Savienībā. Turklāt, ja sodi būs pārāk uh, strikti, tas uh, kavēs uh, konkrētām uh, uzņēmumiem iespējas piedalītos tirgos, apturēs no dalību šajos tirgos. Tādēļ mums jābūt ļoti uzmanīgiem šajā kontekstā attiecībā uz sodiem. Jā, sodiem ir jābūt striktiem, taču tiem jābūt proporcionāliem. Par divējādo kvalitāti Iemesls, kādēļ nepiedāvājam konkrētu priekšlikumu, ir tāds, ka vēl notiek sarunas un negribējām šeit pārsteidzīgi rīkoties starp dažādām institūcijām. Taču atbalstu tās bažas, kas tika paustas no kolēģiem, un es domāju, ka mēs varam šeit uh, panākt labu risinājumu. Mazliet nobežījos, kad dzirdēju par aizliegumu pilnībā aizliegt šāds divējādas kvalitātes proceses, jo ir ļoti daudz iemeslu, kādēļ šādas preces eh, varētu pastāvēt. Ir arī tādi tiesiski iemesli, piemēram, šie zivju pirkstiņi ir klasisks gadījums. Nu, nevaram taču noteikt šeit konkrētas normas attiecībā uz produkta saturu vai arī garšas eh, īpatī, īpatnībām. Piemēram, bija gadījumi, kad eh, britu tirgotājs gribēja tirgot preci Polijā, un eh, šīs produkts netika pirkts, vienkārši poļiem nepatika britu produkta garša. Kaut gan iepakojums un mārketings viss bija līdzvērtīgs produktam kā līdz šim. Uh, Manuprāt, Goēja loceklis e, izteicās par solidaritāti ar Centrālu un Austrumu Eiropu, to es atbalstu, taču mums ir e, jābūt solidāriem arī ar izēvielu ražotājiem šajās dalībvalstīs, piemēram, dzirkstošie dzērieni. Šobrīd cietas e, ražotāji ražo glikozi, kas ir sastāvdaļa Coca-Cola un citos dzirkstošajos dzērienos, un šie ražotāji nāk no Centrālas Austruma Eiropas. Uh, Un ja mēs šeit kaut ko mainām, tad šie uzņēmēji zaudēs savus darījumus, un tad atkal ieguvēji būs Rietuma Eiropas uzņēmēji, kuriem ir citas biznesa prakses. Tādēļ mums ļoti rūpīgi jāplūkojas uz šīm praksēm un nekādā gadījumā neatbalstītu pilnvērtīgu aizliegumu divējādas kvalitātes produktiem. Es piekrītu, ka mums apsvērumu punktos ir ļoti daudz detalizētāk jāapraksta šie, šīs lietas, lai būtu lielāka skaidrība. Un nu, es saskatu labas iespējas panākt kompromisus, taču gribēju tikai pieminēt to, ka mums tiešām ir jārīkojas ļoti uzmanīgi, ņemot vērā visas iespējamās sekas, kas varētu rasties mūsu rīcības rezultātā. Tad atkal par platformām. Šeit dzirdējām vairākus viedokļus par šīm atsauksmi jautājumu Es domāju, ka mums mazliet eh, jāpatur prātā, ka atsauksmes ir ļoti spēcīgs ierocis patērētāju pusē. Bet galvenais jau ir produkts. Neatkarīgi no tā, cik daudz būs laba atsauksme, ja produkts ir slikts, tad eh, nu, tas paliek slikts. Un Aldis kolēģis jau minēja piemēru, ka uh, cilvēki pēta, kādā veidā atsauksmes sarakstīts, un tad var gūst arī konkrētu priekšstatu par tām. Un mums ir jāpārdomā, kā mēs varētu šeit eh, verificēt šos atsauksmes. Un Nu jā, ja mēs izmantot šos maksājumus kā pierādījums, tad tas radītu liels problēmas, jo kā platforma varēs zināt, ka tiešām tika apmeklēta kāda turisma vieta, ka ir jānodrošina šis uh, pierādījums ar maksājumu veikšanu. Tas radītu problēmas. Piemēram, es saprotu, ka jums jā, jāsaglabā varbūt uh, rēķins no viesnīcas. Es taču to nepieprasīšu kā patērētājs, lasot atsauksmes, lasīšu atsauksmes. Es nedomāju, ka patērētāji nav pietiekami inteliģenti, lai nesaprastu atsākšanu sniegto informāciju. Taču katrā gadījumā šie ir daži no tiem aspektiem, kur mums ir jārīkojas ļoti uzmanīgi, jāpanāk labs risinājums, bet šeit nevajadzētu būt pārāk striktiem. Tad noslēgumā par atbildību. Uh, komisijas eh, nostāju es atbalsti. Eh, viņa cenšas eh, pateikt, kas ir galvenie atbildīgie. Piemēram, ja jūs iepērkaties Amazon platformā, tad ir ļoti skaidri tur norādīts, vai jūs iegādāties preci no Amazon vai trešās puses, un ir nepieciešams, lai šī informācija ir pieejama patērētājiem. Es vēl sīkāk izpētīšu arī sociāldemokrātu priekšlikumu šajā kontekstā, taču ja, es domāju, ja mēs dosimies tik tālu, ka atbildīgā būs platforma, uh, tad mēs pārvērtīsim šo uzņēmē darbību tādā veidā, ka nevis mazie uzņēmumi nodarbosies ar šiem darījumiem, bet gan Amazon. Uh, Un tas taču ir pretēji tam, ko mēs vēlamies panākt. Tādēļ mums šeit jāļūkojas uzmanīgi. Par visiem šiem jautājumiem es nedomāju, ka mūsu viedokļi pārāk atšķirīgi, taču ir tādi gadījumi, kur mums ir jārīkojas daudz uzmanīgāk, ņemot vērā iespējamās sekas. Taču principā vēlos pateikties visiem kolēģiem par paustiem komentāriem. Es nedomāju, ka mūsu viedokļi pārāk atšķirīgi. Un es domāju, ka mēs diezgan drīz panāksim labu risinājumu. Un vēlreiz aicinu padomu komisiju piedāvāt savu priekšlikumu, jo kamēr nav šis priekšlikums, mēs nevaram piedāvāt savu un nevaram uzlabot patērētāju dzīvi. Paldies! Uh, balsojums par ziņojumu notiks 22. novembrī. Un tagad mēs varam pāriet pie mūsu pēdējā darba kārtības punkta šajā priekšpusdienas sanāksmē. Tas attiecas uz atzinumā priekšlikumu par Eiropas Unības aizsardzības fondu. Lopesa kungs lūdzu mūsu referents. Muchas gracias, eh, presidenta. Eh, el... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Šajā atzinumā mums ir paredzēta programma, lai attīstītu Eiropas aizsardzības rūpniecību. Tas attiec uz daudzgadu finanšu schēmu no 2021. līdz 2027. gadam. Šeit ir pieminēti vairāki uzņēmumi, kuriem tiek nodrošināts finansējums, un aizsardzības rūpniecības nozare var darboties tikai tad, ja mēs to aktīvi uh, veicinām. Tādēļ mēs atbalstām to, kā konsorciju projektos tiek iekļauti tādi mazie un vidēji uzņēmumi, kas nav šo konsorcijus locekļi. Mēs vēlamies atbalstīt šādu plašu sadarbību MVU un vidēji kapitāla uzņēmumiem. Uh, Ir jāsaglabā iespējas piedāvāt savus inovācijas ieguldījumu. Tas ir būtiski, ņemot vērā Eiropas aizsardzības fonda finanšu līdzekļus 2021. līdz 2027. gadām. Mēs esam šeit ņēmuši vērā Eiropas komisijas piedāvāto priekšlikumu. Esam papildinājuši to ar to, kā dalību valstu pārobežu sadarbība ir jāveicina šajā jomā. Vēl vēlos pieminēt to, cik būtiski ir standarti un uzticēšanās saistībā ar mūsu paveikto šajā jomā. Uzskatu, ka Eiropas Savienībai jāpiemēro daudz lielāki pūliņi, lai nodrošinātu saskaņot aizsardzības produktu izstrādi Šeit ir jāatbalsta attiecīga attīstība tehnoloģiju jomā, jānodrošina kopīgi standarti. Mēs vēlamies daudz efektīvāk izmantot nodokļu maksātāju līdzekļus, vēlamies uzlabot mūsu aizsardzības e, rūpniecību, produktus un vēlamies, lai tie uzņēmumi, kas ir būtiski Eiropas aizsardzības jomā, tiktu spēcināt. Kā jau minēja, ir jāstiprina pārobežu sadarbības starp dalībvalstu uzņēmumiem. Tas ir ļoti būtisks aspekts. Aizsardzības tirgo esam konstatējuši, ka vienotā tirgus instrumenti, lai veicinātu efektīvu sadarbību starp dalībvalstīm, līdz šim nav bijuši pietiekami efektīvi pastiprināta sadarbība varētu novest pie tā, ka Eiropas tirgus eh, šajā sektorā tiktu konsolidēts. Vienotāks tirgus aizsardzības sektorā Eiropas Savienībā radītu pievienoto vērtību dalību valstīm. tās izmaksas, kas rodas trūkstot pienācīgai sadarbībai starp dalībvalstīm aizsardzības jomā, veido apmēram 25 līdz 100 miljonus eiro gadā. Par spīti inovatīvām pētniecības un attīstības bāzēm uh, Šeit ir jānodrošina sastarpējā sadarbspēja starp dažādajiem produktiem. Ja Eiropas Savienība vēlas nodrošināt tādu aizsardzības rūpniecību, kas eh, ievēro šos mērķus, tad mēs varam būt arī gatavi aizsardzības vajadzībām nākotnē. Mēs gribam rīkoties arī starptautiskajā vidē, 80% no pašreizējām aizsardzības izmaksām attiecas uz nacionālo jomu. Mums ir nepieciešams atvērts, darbspējīgs, vienotais tirgus. Un noslēgumā vēlos minēt to, ka es apzinos, ka diskusijas par prasībām, kas attiecas uz dalībvalstu tiesisko iestāžu dalību saskaņā ar formulu 3 plus 3. Šeit šīs diskusijas notiek. Tas arī viss no manas puses. Paldies priekšētāji, paldies no sociāldemokrātiem. Rozjē kundze, kas nav klāta, bet tagad došu vārdu Saļimoviča kungam no Aldes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties uh, Lopesa kungam par šo lielisko ziņojumu atbalstu ļoti daudzus aspektus šajā ziņojumā. Īpaši, ja mēs palūkamies uz Eiropas Savienības rūpnieciskās attīstības programmām un ar nepacietību gaidu turpmāko sadarbību. Visi, kas strādā šajā jomā, mēs zinām, ka Eiropas aizsardzības tirgū ir ļoti daudz trūkumi, un tam ir vairāki iemesli. Aizsardzības sektoru skar pieaugošas izmaksas, augstas pētniecības izmaksas, kas neļauj veicināt jaunus projektus, jo īpaši saistībā ar Eiropas Savienības uh, rūpniecības iespējām nodrošināt inovācijas. Turklāt uh, aizsardzības budžets pēdējos desmit gados nav bijis pietiekams visās dalībvalstīs. Tas ir īpaši saistīts ar attīstības un aprīkojuma izmaksām. Treškārt, runājot par sadarbību starp dalībvalstīm, 2015. gadā tikai 16% no aprīkojuma tika iegādāti visā Eiropas Savienībā, izmantojot pārobežu iespējas. Tas ir, tā ir ļoti liela atkāpe no vidējiem rādītājiem. Es piekrītu referentam, ka ir jāveicina pārobežu sadarbība, jānodrošina attiecīgas iniciatīvas šajā jomā. Tāpat arī piekrītu tam, ka šim fondam ir jāveicina pro, programmu izstrāde aizsardzības jomā. Eiropa joprojām šeit atpaliek pasaules līmenī, mums beidzot ir jāpamostās. Tikko kā tika noslēgts EDDP dosjē. Kolēģi šeit panāca risinājumu, tādēļ nav nepieciešams šeit eh, plaši diskutēt IMCO un mūsu komitejā. Es uzskatu, ka šim fondam ir jābalstās uz panākto vienošanos, tas attiec uz izpildu direktoru struktūrām, uz trim iestādēm trijās dalībvalstīs. Šis ir kompromiss, kas tika panākts un nevajadzētu vairs atgriezties diskusijās, lai panāktu kaut ko citu. Taču ir aspekti, kurus vienmēr var uzlabot, un šeit vēlos minēt to, ka man vispārīgais viedoklis ir, ka Eiropas Sanības aizsardzības nozarei ir jāgūst priekšrocības visās Eiropas Sanības dalībvalstīs. Neatkarīgi no Eiropas Savienības līmeņa, es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ar prasību, ka tās nozares, kas nav Eiropas Savienības līmeņa nozars, šeit nav paredzēta attiecīga kontrola. Manuprāt, tas ir pārāk strikta prasība. Jo ļoti daudzas, eh, daudz uzņēmu šeit tiks izslēgti, ja tiek piemērot šāds formulējums. Un pat ja viss šīs uzņēmumi nozars ievēro visas drošības prasības, tās nevarēs piedalīties šajā aizsardzības tirgū. Uh, Šeit var piekrist ekskluzīvās kontrolas pamatprincipiem. Otkārt, es uztraucos, ka komisijas piedāvājums nepieļauj sadarbības iespējas ar strateģiskiem partneriem ārpus Eiropas Savienības, ja šeit tiek ievērot konkrēti nosacījumi saistībā ar fondu. Asociēto valstu mehānismam jābūt elastīgam, lai pēc Brexit pastāvētu iespējas sadarboties ar Lielbritāniju, ar tādām valstīm kā Norvēģiju, Šveici, Islandi un tā tālāk. Treškārt komisija visu laiku apgalvo, ka fondam ir jāatbalsta MVU un vidēji kapitālā uzņēmumu iesaiste daudztermiņā, daudzgadu programmās. Tam varu piekrist. Parasti šeit ir runa par 30%. Tas ir diezgan pieklājīgs skaitlis, taču nevēlos, lai tas samazinātos, ja mēs pie, izveidam šo jauno fondu. Tādēļ savos grozījumos piedāvāju 20% no visa budžeta tiem projektiem, kur piedalās MVU vai vidēji kapitāla uzņēmumu. Vēl viens priekšlikums, ko piedāvāja kopā ar referentu, ir tāds, ka runāt par ētiski nepieņemamiem projektiem, tie jābūt iespējamiem, ir jābūt iespējamiem tos pārtraukt jebkurā projekta posmā. Tāpat ir runājot par ekspertiem. Šie eksperti ir ļoti rūpīgi jāvērtē, uh, un jāvērtī, lai nodrošinātu interešu konfliktu prasību ievērošanas. Paldies! Paldies un Rozie kundze lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu vispirms pateikties referentam par viņa atzinumu un skaidrojumiem. Un eh, jāatceras, ka mums ir ārēji draugi, kas destabilizē kontinentu, Tātad tas ir jāatceras, un mums ir reāli nepieciešamība pēc vairāk drošības. Ņemot vērā šos izaicinājumus, vairāk Eiropas, lai aizsargātu Eiropas pilsoņus, tas ir mērķis, kas mums ir kopīgs, un uh, tas ir arī šī priekšlikuma mērķis, uh, proti komisijas priekšlikums aizsardzības jomā, attīstīt arī aizsardzības jomu rūpniecībā Eiropā, un tas tika pieņemts pirms dažiem mēnešiem, un šī programma varētu būt kā. Ka um, atbilde uz uh, investīcijām, kas pēdējos desmit gados ir kritušās aizsardzības jomā Eiropā un palīdzētu arī atbildēt uz jautājumu par fragmentāciju un dublēšanos un sadarbības trūkumu, kas pastāv vienotajā tirgu aizsardzības jū, no, nozars jomā Eiropā. Tātad tas ir veids, kā uzlabot mūsu efektivitāti, kā uh, um, izmantot papildināmības enerģijas un izmantot arī apjomu ietaupījumus, uh, izmantojot vienotā tirgus loģiku, kā jau um, referents um, minēja, arī es piekrītu, ka mēs pozitīvi raugāmies uz komisijas priekšlikumu. Es uh, at, atbalstu daudzus punktus, ko minēja referents, tas balstās arī uz atzinumu, ko mēs pieņemam par iepriekšējo instrumentu. Un uh, es atbalstu to, ka ir jāuzsver, ka ir jāpalielina savstarpējā savietojamība un ir jārespektē um, 2009. gada direktīva par aizsardzību un drošību. Sarunās es arī personīgi īpaši uh, pievērsīšu uzmanību ētikas jautājumiem, un es ar apmierinātību konstatēju, ka komisija ievieš projektu kontroli uh, Eh, runājot par projektu ētiku, un ir arī nosacījums, ka var apturēt projektu, ja tas neatbilst šiem kritērijiem. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu strādāt kopā, lai uzlabotu parlamentāro kontroli, kas šobrīd tekstā nav paredzēta. Es pievērsīšu uzmanību arī eh, trešo valstu iesaistē šajā programmā. Uh, um, lai aizsargātu Eiropas strateģiskās intereses. Tas ir arī Eiropas suverenitātes jautājums, un tā mums ir jāaizstāv. Paldies vēlreiz uh, kolēģiem un referentam, un uh, ar prieku sadarbošos pie šī jautājuma. Paldies! Liels paldies, un tagad um, Solika kungs lūdzu. Ďakujem veľmi pekne. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu ka šis eh, fonds eh, veicinās eh, vienotā tirgus integrāciju, tas tā var būt, un ka um, tas var veicināt arī cenu un ieguvumu attiecības. Tie ir otrais un desmitais grozījums um, Eiropas Savienībā. Mums ir aiz, mazāk um, um preču aizsardzības jomā, bet mums ir dažāda tipa preces, un tāpēc mums vajadzīga attiecīga specifikācija un savietojamība ir svarīgs jautājums. 4. un 12. grozījums ir svarīgi. Es piekrītu arī 5. grozījumam, kur ir runa par minimālo dalībnieku skaitu divas valstis. Uh, Nedrīkstam aizmirst arī Lielbritāniju. Piektajā pantā ir rakstīts, ka EFTA vai Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstis var piedalīties, bet tādējādi Lielbritānija te nevarētu piedalīties un aizsardzības jomā, manuprāt, tas būtu tiešām žēl. Mums vajadzētu Lielbritāniju nosaukt vārdā un nevajadzētu viņus aizmirst. Es tā īsti nesaprotu kā autori nonāca pie 13 miljardiem pie šī skaitļa. Es ceru un uh, ticu, ka tas nav tāds nejaušs skaitlis. Uh, katrā gadījumā mums uh, vajadzētu izdarīt spiedienu, lai šis fonds, šie izdevumi paliktu neitrāli. Tātad, ja šeit ir 30 miljārdi, tad uh, mm, ir jautājums par to, vai e, tas e, nāks no citu fondu līdzekļiem. Mums nevajadzētu uzlikt papildus slogu mūsu pilsoņiem, vajadzētu pārstruktūrēt vienkārši līdzekļus. Paldies! Un no goe Širzevan kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, paldies arī referentam. Tas jūs nepārsteidz noteikti, ka mūsu politiskā grupa e, tā principiāli kritiski izturs pret šo komisijas priekšlikumu un uh, ziņojumu. Tas ir saistīts ne tikai uh, ar to, ka mūsu priekšstati par Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzību un konfliktu risināšanu ir atšķirīgi. Tā, uh, mēs to varētu saukt par tādu antimilitāru pozīciju. Tas ir saistīts arī ar to, ka pārstruktūrējot līdzekļus. Uh, no struktūrāliem un reģionāliem fondiem, pārvirzot to uz šo fondu, mēs to uzskatām par principāli nepareizu rīcību. Šeit uh, ir saistīta, uh, runa ir par tātad uh, publiskām investīcijām, par darbvietu radīšanu, un uh, tas atkal izraisa nākamās investīcijas un jaunu darbvietu radīšanu, un tas uh, šeit tiek mazināts, lai izveidot Eiropas aizsardzības fondu, kas uh, nav paredzams vēl kādas tur būs sekas, tās visas ir aplēses, eh, uz kurām balstās šeit eh, komisija, kā tas varētu pozitīvi ietekmēt ekonomisko un sociālo attīstību Eiropā. Mēs joprojām eh, vēl esam ļoti saspringtā sociālā situācijā Eiropas Savienībā, tas ir vēl iepriekšējās krīzes sekas, un tas ir nepareizais ceļš, kā risināt šīs problēmas. Un ja mani politiskie argumenti jūs vēl nav uh, pārliecinājuši, tad varbūt mani juridiski argumenti jūs pārliecinās Eiropas aizsardzības fonds, kas pirmo reizi e, ir paredzēts kā izdevuma kategorija drošība un aizsardzība nākamajā daudzgad finanšu schēmā. Mūsuprāt, tas e, ir e, pret aizliegumu Eiropas līgumos finansēt no Eiropas budžeta drošību un aizsardzību. Un tur ļoti skaidri tiek teikts, ka finansējums izdevumiem uh, militārā vai aizsardzības politikas jomā eh, līguma eh, noteiktos pantos, tas ir minēts, eh, tas ir aizliegts, un mēs šeit paturam sev um, attiecīgas darbības, mēs pret to vērsīsimies. <clears throat> Un uh, mēs uh, iesniegsim attiecīgus grozījumus. Lielas paldies, un tagad vispēcot uh, referenta kungs, lūdzu. Um, um, muchas gracias a todos mis compañeros. Paldies visiem kolēģiem par viņu teikto. Es gribētu tikai parunāt eh, par jautājumu, kas parādījās um, um, vairāk kārt, un tas nav tikai uh, Eh, apvienotās karalists jautājums, šīs te Eiropas ekonomiskās zonas, jeb EZ jautājums. Es īsti nezinu, kā te rīkoties, es neesmu Brexit atbalstītājs un eh, tiešām ir žēl, ka Lielbritānijas eh, iedzīvotāji ir pieņēmuši šādu lēmumu, jo tam būs sekas, bet no otras puses es domāju, ka apvienotā karaliste ir ļoti svarīga, lai būtu strateģisks uh, um, ietvars aizsardzības jomā, pat ja tās būtu 27 Eiropas Savienības valstis, un tāpēc būtu labi, ja ir uh, apvienotā karalists šeit arī iesaistītos. Bet ir pieņemts lēmums, uh, uzņēmumi pieņemuši lēmumu nekādi ar mums nesaistīties. Uh, es nepiekrītu, neatbalstu to, bet tas ietekmēs uh, arī 29. mārtu. Uh, Tātad tas sāksies 29. martā. Es eh, ļoti labi saprotu, cik eh, tas viss ir svarīgi. Mēs runājam par Islandi, Norvēģiju, un tas viss ir ļoti jauka, bet eh, runāsim par apvienotā karalists augstumu lietas īstajos vārdos. Tātad es labprāt to apspriestu ar kolēģiem tā, lai mēs varētu censties to tā kā precīzāk izstrādāt. Es labprāt iekļautu šo jautājumu atzinumā Un sociāldemokrāti teica, ka mums ir eh, jārūpējas arī par to, lai nezaudētu Eiropas suverenitāti šajā jomā. Nu, ar to mums ir kaut kā jātiek galā. Visā citādi redzu plašu atbalstu un ar prieku um, pieņemšu arī tos jautājumus, kurus pacēla Alde un citi. Es to ņemšu vērā, strādājot pie šī projekta tālāk. Paldies! Un termiņš, lai iesniegtu grozījums, ir rītdiena, 12. pa dienu. Grozījumi tiks izskatīti mūsu sanāksmē 5. novembrī, un arī balsojums būs tad. Līdz ar to varam eh, mūsu rīta sesēju noslēgt un turpināsim eh, pēcpusdienā darbu. Paldies!